Right, good afternoon, everybody. Labdien visiem! Es sveicu atkal visus šeit. Mums turpinās mūsu darbs, ko mēs iesākām no rīta. Mēs turpināsim līdz apmēram pussešiem. Tagad mums ir jārisina dialogs ar citām Eiropas Savienības iestādēm par Eiropas ekonomikas koordinēšanas semestri. Un mums ir arī Ekofina padomas priekšsēdētājs Tālāk mums ir Eirogrupas priekšstādājs, ko mēs ļoti labi pazīstam, un pēc cīs brīža mēs arī sagaidīsim Oli Reinu. Oli Reins ir, ir e- e- ekonomikas un monetāro lietu komisārs. Tad atkal jautājuma atbildes pēc tam, un šoreiz, lai pieteiktos runāt, jums ir jāpaceļ augšā vai jādod zīme ar rozā lapiņu, lai neviens neko nesajauc un viss notiek pareizi. Tagad sāksim ar Ekofinu padomis priekšsēdētā. Lūdzu, ministra kungs. Ladies and gentlemen, Sharon. Dāmas un kungi, Šerona. Paldies par iespēju piedalīties šai sanāksmē. Šobrīd mums notiek dialogs ar padomu un komisiju, un šeit es pārstāvu Ekofinu padomi. Tā ir padoma, kas apvieno ekonomikas un finanšu ministrus. Abi, abas šīs funkcijas ir īsti vietā šajā diskusijā, un mums ļoti patīk arī strādāt trialoga formā, proti iesaistot ļoti cieši Eiropas parlamentu. Un šī iemesla dēļ es arī labprāt pieņēmu Šārons aicinājumu un ierados šai sanāksmē. Iesākumā gribētu jums pateikt, ka šodien mums ir Nacionālie valsts svētki. E, tā ir brīvdiena Ungārijā. Un laiciņš arī ir jauks. Šķiet, ka laiks tiešām ir mūsu pusē šodien. Bija vesela revolūciju rinda. 19. gadsimta vidū tās aizsākās. Un Ungārija notika tajā laikā viena no spilgtākajām revolūcijām. Tā bija Ungārijas pilsoņu revolūcija, kas notiek 1848. gadā. Un tas ir iemesls, kāpēc šodien mēs svinam. Šajā svinējamā dienā mēs atzīmējam šo vēsturisko momentu, un man arī tā ir lieliska vienreizē iespēja būt ar jums kopā šajā svarīgajā mums dienā. Un tagad ar jūsu atļauju es turpināšu. vajadzētu iezīmēt kontekstu. Mēs uzskatām, ka ekonomiskā izaugsme iet konsolidācijas virzienā. To pašu varētu teikt arī par globālo ekonomiku. Tomēr notiek arī briesmīgas lietas globālajā ekonomikā. Piemēram, Japānā notiek traģiski notikumi un arī citās valstīs. Iekšējais pieprasījums atgūst savus tempus, tāpēc eh, atveseļošanās eh, iet jau tā kā ātrākā tempā. Eh, tomēr ekonomiskās izaugsmes temps ir ļoti nevienlīdzīgs, un tāpēc mums ir bāžas. Bāžas ir saistīts ar ģeopolitisko situāciju, kā arī ar augstām patēriņa precēm. Uh, visas cenas, visas patēriņu preču cenas ir augstas, un tas eh, negatīvi ietekmēs ekonomisko atvesļošanos. Mēs par to runājām ar Ekofinu padomu sanāksmē šorīt no rīta. Un mēs visi, visi ministri pauda bažas, pamatots bažas par augstām naftas cenām. Un arī tas skar finanšu institūcijas, finanšu tirgus, un tas varētu novest pie tā, ka būs nepieciešams refinansēt atsevišķu tirgus eh, ekonomikas segments. Bet um, šodien mēs runājam par Eiropas semestri. Galvenais mērķis Eiropas semestrī ir parunāt par ekonomiskās ko koordinācijas dimensiju, par Eirozonas dimensiju un kā notiek izēja no krīzes ir jārunā par papildāmību plus pie Eiropas politikas plāniem. Tas ir jānodrošina Eiropas līmenī caur Eiropas vadlīnijām, līdz tiek pieņemtas kā galēja lēmuma par budžetu nākamam gadam visās dalībvalstīs. Praktiski, ko tas nozīmē? Eiropas semestri ir paredzēts sastatīt uh, uzraudzības procesus, kā arī ievērot ekonomiskās politikas vadlīnijas, saglabājot arī atsevišķās darbības princips. Šie divi jautājumi ir atsevišķi. Tātad fiskālā disciplīna, makroekonomiskā stabilitāte un politikas, lai stiprinātu izaugsmi saistkaņā ar stratēģiju Eiropai līdz 2020. gadam gada izaugsmes pārskats. Jūs zināsiet, ka tas ir publicēts 12. janvārī šogad. Un šajā pārskatā mēs aizsākām Eiropas semestri un pirmo reizi šajā semestrī mēs runājam par efektīvu iepriekšējo koordināciju starp Eiropas Savienības un nacionālajām politikām pirms eh, valdības pārvērš šīs saistības par budžeta, 12. gada budžeta pamatnostādnēm. Mēs šeit runājam par Eiropas Savienības eh, rīcību pasākumiem 2011. un 2012. gadā. Tas ir saistīts ar Eiropas Savienības stratēģiju līdz 2020. gadam. Mēs jau esam pieņēmuši padomus secinājumus, tas ir izdarīts februārī par fiskāliem un makroekonomiskiem uzdevumiem. Ja Tas pamatojas uz komisijas gada izaugsmes stratēģiju. Mata mēnesī Eiropa padome identificēs kopīgās ekonomiskās problēmas, dos arī strateģiskās vadlīnijas attiecībā uz fiskālajām un ekonomiskām politikām. Oli, lūdzu, pievienojies mums, saka Matolčikungs. Jā, mums šorīt no rīta jau bija gara sanāksme, un komisārs Rēna kungs arī ir ieradies tagad, un tas ir labi mums visiem. Tad par vadlīnijām, par orientācijām. Tās mēs ņemsim vērā tad, kad mēs izstrādāsim stabilitātes un konverģences programmas. Tas notiks aprīlī. Dalība valstis iesniegs savus nacionālās reformu programmas un arī stabilitātes un konverģences programmas. Tas viss ir paredzēts aprīļa mēnesim. Šos dokumentus analizēs komisija maijā un arī jūnijā un, ja tas būs nepieciešams, tad rakstīs arī politiskās rekomendācijas. Nesen komisija ir izdarījusi izvērtējumu. Tas ir izdarīts saulēcīgi. Tas, lai Eiropa padome jūnijā varētu pieņemt lēmumus specifiski par valstīm un arī rekomendācijas un dalībvalstīm ir jāņem vērā vadlīnijas, tad, kad tās gatavo budžetus 12. gadam un arī strādās pie saistītiem struktūra pasākumiem. Droši vien zināsiet, ka mēs gribam, lai būtu stabilitāte un konverģences programma. Mēs gribam, lai kopā ar nacionālām programmām abi šie dokumenti tiks sūtīti uz komisiju. Tādā veidā mēs gribam realizēt integrētu politisko stratēģiju nu, dalībvalstu puses. Un varbūt pēc dažiem mēnešiem, ko mēs sagaidām, mēs gaidām integrētu ekonomiskās politikas stratēģiju, kas attieksies uz visām valstīm Eiropas Savienībā. Visu šo pasākumu rezultātā Eiropas semestrim būtu jānodrošina lielāka makroekonomiskā stabilitāte, vajadzētu stiprināt arī uh, uzticēšanos tirgumu, tā visa rezultātā vieda, ilgspējīga, iekļaujoša izaugsma. Un vēl viena lieta par semestri. Šis semestris sniedz mums lielisku iespēju vienlaicīgi izvērtēt, vai struktūra reformu īstenošana un fiskālo pasākumu realizēšana ir bijusi efektīva, vai tas ir palīdzējis veicināt izaugsmi un uzlabot arī fiskālo situāciju mūsu dalībvalstīs. Un tagad varbūt neliela atkāpa no manas puses ar jūsu atļauju. Tomēr šī atkāpa ir svarīga. Mēs jau runājam par ekonomisko izaugsmi tagad. Mani satrauc arī augstie bezdarba līmeņi, it īpaši jauniešu vidu. Šāda situācija nav noturīga. Nevar pieļaut tādus bezdarba līmeņus mm, no 20 līdz pat 40% atsevišķām dalībvalstīm. valstīm Ir īpaši augsts bezdarbs ir jauniešu grupā. Un mums ir nepieciešams eh, stimulēt izaugsmi, lai radītu jaunas darba vietas. Un visbeidzot, ar jūsu atļauju atkal. Ja es sapratu pareizi jūsu žestus, tad es saku beidzot, nobeigumā. Teikšu tā, ka mūsu valstu parlamenti, kā arī liela daļa no jums, kas šeit atrod šajā zālē, pārstāv valstu parlaments. Un eh, nacionālie parlamenti pilda demokrātisko kontroli par valdību politiku, ieskaitot arī ekonomisko politiku, un kā budžetu iestāde parlaments lēmj par tiem budžeta resursiem, kas būs nepieciešami, lai panāktu ekonomiskos mērķus. Tad mēs esam mūsu valstu parlamentu rokās. Un kā Eiropas padome, mēs esam jūsu rokās, lai mēs varētu turpināt tālāk šo Eiropas koordinēšanas pusgadu. Paldies par uzmanību. Paldies! Tā mums tiešām patīk šī situācija, ka ministri ir parlamentu rokās. Un tagad es došu vārdu Žanklodam Junkeram, Eirogrupas priekšsēdētājam. Jā, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, deputāti. Es nezinu, vai pirms manis ir bijuši daudz runātāji, taču paraugoties jūsu darba kārtībā, es redzu, ka visticamāk jums vairs nekas nav palicis nezināms par Eiropas semestri. Visticamāk jūs zināt visu par to, kā tas ir veidojies, kādam tam ir jābūt, un līdz ar to es eh, jūs nekaitināšu skaidrot par to, kas ir Eiropas semestris. Bieži vien eh, šo tēmu esmu apspriest ar Eiropas parlamentu deputētiem un arī nacionālo parlamentu deputātiem. Esmu sapratis, ka Eirogrupas priekšsēdētājiem uh, nevajadzētu kavēt viņu laiku, kavēt, skaidrot visu to, ko viņi jau zina. Un līdz ar to es savos ievadvārdos gribētu izteikties ļoti īsi. Es sacīšu tā. Eiropas semestra jēdziens mm, man visnotaļ patīk. Uh, jo kopš esmu Eirogrupas priekšsēdētājs, es iestājos par koordināciju ekonomikas jautājumos, un es ierosināju Eirogrupas uh, locekļiem noturēt ex ante diskusijas dažādās dalībvalstīs, lai mēs varētu pielāgot mūsu politiku citu politikai, vai arī, lai cita politika varētu pielāgoties eh, citai mūsu politikai. Pārsakot, lai būtu savstarpāji pielāgošanās. Ir, bijis, eh, ja, ir bijusi jauna inovācija Eiro pakts. Tas ir visu konsultācijas, jeb apspriešu procedūru un koordinācijas procedūru, kādas mēs tās pazīstam, vainagojums. Eiropakts, kas sākotnēji tika dēvēts par konkurētspējas paktu, ir mūsu rokās iedevis visus instrumentus, kas mums eh, nepieciešam, lai mēs stiprinātu mūsu politikas. Bet, protams, šī, šim paktam ir jābūt daļai no 2020. gada stratēģijas. Tas ir jāintegrē, tam jāpamatojas uz visiem stabilitātes un izaugsmes eh, pakta principiem. Līdz ar to No instrumentālā viedokļa mums ir saskanīgs instrumentu kopums, kas mums ļauj spērt tālākus soļus progresē. Septembra beigās, 2010. gada septembra beigās piedāvātais komisijas teksts ataino visas direktīvas, visus tekstus, kas ir uh, saistīti ar eh, ekonomisko pārvaldību, un tie tad cits citu papildīja. Tā tad eh, līdz jūnijam tiks pieņemts teksti par eh, ekonomisko pārvaldību, ja mēs būsim ambicioz, ambiciozāki kā līdz šim. Ja mums izdosies līdz nākošās nedēļas beigām izveidot šo stabilitātes instrumentu. Un ja mēs e, varēsim arī e, nodrošināt e, to, lai šis instruments būtu izmantojamāks īrijai, un tad, ja jūnijā mēs izmantosim visas iespējas, kas, kuras ir paredzētas šai Eiro paktā, uh, Tāda mums būs uh, pilnīga ekonomikas pārvaldība, kura mums tagad ir tik ļoti nepieciešama. Runājot par Eiro paktu, es esmu gandarīts par to, ka valdības ir beidzot sapratušas, ka nav jāraksta poēmas, bet ka mums beidzot ir jānovērtē tas, ko dažādas dalībvalsts ir darījušas vai nav darījušas. Eiropakta izvirzītie mērķi ir e, tādi, kas e, dalībās premjerministriem pašiem būtu jāizvēlas kā prioritātes. Un jūnijā 27 dalību valstu uh, ministriem ir jānorāda, kuras būs tās prioritātes, pie kurām viņi strādās turpmākos 12 mēnešus. Un tam tad uh, jābūt uh, liecinie, liecībai par visām katrā dalību valstī izvērstajām politikām. Merkels kundze sākotnējā ideju un arī uh, Sarkozī kunga sākotnējā ideja balstījās uz to, ka ir zudus uh, sankciju instruments. Un līdz ar to uh, šī tad paliek dažādu dalību valstu valdību, dažādu dalību valstu kompetenci. Un tad mēs secināsim, vai šis eiro pakts, tāpat kā teksti, kas no tā izriet, sniegs savu ieguldījumu Eiropas ekonomikas attīstībai. Es domāju, ka šī tēma interesē Nacionālās parlamenta pārstāvis un arī Eiropas parlamenta pārstāvis. Es gribu sacīt, ka Eirogrupā sanāksmē, kas notiek 11. martā, mēs izlēmām, ka dalību valstīm īstenojot katru izaugsmas stabilitātes pakta posmu, būs jāseko komisijas eh, rekomendācijām. Ja tas netiks darīts, tad rakstveidā būs jāpaskaidro, kāpēc tā. Un tad šī sankcija nostāja, par kuru iestājās, pret kuru iestājās Benelux pārstāvji, arī ir apspriežama. Es pieņemu, ka komisijai šāda pieeja būtu tikai patīkama. Priekšsēdētājs kundze, es negribu te vēl stāstīt vairāk jo skaidrs, ka te izvērš arī diskusijas ar mūsu kolēģiem. Paldies! Sure we'll... Esmu pārliecināta, ka mēs uh, dzirdēsim ļoti daudz interesants jautājums. Un visbeidzot, es došu vārdu Olī Rēnam, ekonomikas monetāro lietu komisāram Lūdzu. Paldies, Šāro, priekšsēdētājs kundze, godājumie deputāti, gan tie, kas pārstāv valstu parlaments, gan arī tie, kas ir no Eiropas parlamenta, dāmas un kungi. Vispirms man ir milzīgs prieks piedalīties šajā ļoti saulēcīgajā konferencē par Eiropas koordinēšanas semestri. Šeit es gribētu pateikties gan Šarnai Bolsai, gan arī Ekon komitejas deputātiem par šo ļoti saulēcīgo iniciatīvu. Faktiski gan Matolcikungs, gan arī Junkera kungs jau ir klāstījuši savu viedokli par Eiropas semestri par šo semestru, ko mums ir jārunā par Eiropas paktu un par Eiropas ekonomiskās pārvaldības stiprināšanu, es labprāt papildināšu to, ko jūs dzirdējāt, jo mēs esam pavadījuši jau divas dienas runājot par šiem jautājumiem. Nevis divas dienas un divas naktas, kāds parasti notiek, bet tikai divas dienas. Mēs ar Eirogrupu un Ekofin padomi runājām par mūsu jautājumiem. Mēs esam jau ļoti labi saliedējuši Eiropas viedokli attiecībā uz mūsu reakciju, reaģējot uz ekonomisko lejupslīdi un finanšu krīzes seka. Es gribētu jums pastāstīt dažos vārdos, eh, ko es saprotu ar Eiropas semestri un attiecīgajām sekām, kas no tā izriet. Vispirms es gribētu izcelt ek ekonomisko pārvaldību. Un kāpēc mums ir nepieciešams to stiprināt? Kāpēc mēs esam izvēlējušies šo ceļu? Nesenie notikumi Eiropas ekonomiskā, eh, ekonomikā rāda, ka ir tiešām pienācis laiks stiprināt ekonomisko pārvaldību. Pat eh, ņemot vērā arī to, ka pirmie desmit eiro valūtas pastāvēšanas eh, gadi ir bijuši principā apmierinoši, tomēr finansiālā krīze ir parādījusi, ka ir sistēmiski trūkumi mūsu politikās. un attiecīgi tas ir debis arī savu ieguldījumu vai arī bijis par iemeslu atsevišķām kļūdām politikās. Tas viss palielinājis ir arī finansiālo nestabilitāti Eiropā un radīs riskus. Mēs visi zinām, ka tā krīze, kas eh, Grieķijā, kas eh, Īrijā ir konstatēta un citās valstīs, Piemēram, Grieķija, mēs zinām, ka pamatā tā bija fiskālā krīze, kamēr īrijā tā bija banku krīze. Un abos gadījumos bija novērojams līdzsvaru trūkums, bija konkrēti spējas rādītāji atšķirīgi, ka arī makroekonomiskā rādītāja nebija līdzsvarā. Tas nozīmē, ka mums ir jādara kaut kas tāds, lai atrastu instrumentus, kas palīdzētu mums novērst tāda veida krīzes un līdzīgas krīzes nākotnē, tādi instrumenti, kas mums palīdzētu stiprināt Eiropas politisko ietvaru tieši ekonomiskās un fiskālās politikas jomā. Tagad likumdošanas uh, pakete uh, kas sastāv no sešiem likumdošanas priekšlikumiem, kur mērķis ir stiprināt ekonomisko pārvaldību, ir mūsu visaptrušās pieejas turakmens. Mēs cenšamies e, stiprināt gan preventīvo, gan koriģējušo pusi stabilitātes pakta. Mēs e, cenšamies ekonomisko uzraudzību paplašināt, koriģējot arī makroekonomiskos e, trūkumus. Mēs gribam arī uzlabot īstenošanas mehānismus un stiprināt nacionālos fiskālos ietvers. Un tādā veidā mēs apgādāsim Eiropas Savienību ar instrumentiem, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu ilgspējīgu izaugsmi un darba vietu radīšanu. Un tāpēc es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, ka šodien padomē ministri vienojās par vispārīgu pieju likumdošanas paketei. Tas savukārt veicinās tālākās sarunas ar Eiropas parlamentu lai pabeigtu darbu pie likumdošanas paketes līdz vasarai. Un es ceru, ka mēs varēsim mobilizēt visaugstāko ambīciju līmeni un arī attiecīgi būs augsts rezultāts. Es arī gribētu pateikties Ungārijas prezidentūrai par ļoti konstruktīvu un produktīvu darbu padomē. Jāatzīst, ka tad, kad komisija nāca klajā ar savām idejām un iniciatīvām par to, kā stiprināt ekonomisko pārvaldību, un tas notika pirms gada, tad eh, mēs dzirdējām ļoti daudz skepses, ļoti daudz pretrunīgu, pretēju izteikumu. Šodien ne tikai Eiropas parlaments, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstis eh, principā atbalsta galvenās idejas, kas ir atrodamas likumdošanas paketē, kas sastāv no sešiem dokumentiem, un ir gatavas arī tālāk virzīt šo vēsturisko ekonomikas pārvaldības reformu. Par Eiropas semestri. Šis semestrs ir ekonomikas pārvaldības centrā. Starp citu, to jau piedāvāja Junker kungs pirms dažiem gadiem, tad no Luksemburgas viņš nāk, viņš sēž man blakām, viņš piedāvāja to pirms dažiem gadiem. Un es atļaušos teikt, ka šī iniciatīva tagad ir pārtapus par realitāti. Tik tiešām šī iniciatīva ir ļoti svarīga politiku koordinēšanā un šādā kontekstā, un tā ir pirmā doma par semestri. Tad komisija no paša sākuma ir pasvītrojusi to domu, ka jāiesaist arī valstu parlamenti šajā preventīvajā budžeta uzraudzības procesā. Mēs piedāvājam piešķirt komisijai un arī padomē pilnvars uzraudzīt nacionālos budžets, bet tas nenozīmē to, ka mēs gribam vai arī, ka mēs varētu, pat ja gribētu iesaistīties lemšanā par atsevišķām nacionālo budžetu līnijām. Tas nav iespējams. Tā vietā tas nozīmē, ka mēs analizēsim un arī mainīsimies ar pieredzi, mēs izskatīsim šīs budžeta vadlīnijas, pētīsim fiskālo līdzsveru, mēs izskatīsim nacionālo valstu budžeta projektus, un to mēs darīsim visi kopā. Mēs izmantojot parasto e, šo metodi, tātad, ka komisija un padomi lemja, un tas viss notiek pirms eh, budžeta projektu finālās versijas iesniegšanas. Mēs saglabājam sev tiesības sniegt rekomendācijas un pēc tam sagaidīt kaut kādas koreģējušas eh, rīcības. Ir dzirdēta arī kritika, ka šeit ir pārkāpta nacionālo parlamentu suverenitāte. Es personīgi esmu bijušais eh, loceklis deputāts gan nacionālā parlamentā, gan arī Eiropas parlamentā, un es ļoti labi saprotu, uh, visus šos delikātos jautājumus, kas ir ap šo fiskālo pilnvarojumu, ko saņem dažādi parlamenti. Mēs nedomājam pārkārt demokrātijas normas, bet drīzāk mēs gribam nodrošināt, lai dalībvalsts respektētu tieši tos pašus noteikumus, par kurām šīs valstis ir lēmušas un pievienojušās parakstot gan paktu, gan arī attiecīgo Eiropas Savienības dibināšanas līgumu. Tas ir viss ļoti vienkārši. Un vēl par sekām. Kādas sekas mēs sagaidām no Eiropas semestra? Kā tas ietekmēs mūsu nākotnes darbu? Šis semestris ir viens elements no mūsu visaptverošās stratēģijas. Šeit eh, ir paredzēts intensificēt gan fiskālo konsolidāciju, gan arī stiprināt izaugsmi, atbalstīt struktūra reformas. Un ir paredzēts stra pabeigt strādāšanu pie finansiāliem jautājumiem. Īstenot mūsu finanšu iniciatīvas, kā jau teica Junkerkungs, nākamnedēļ Eiropadome ir paredzēts pieņemt politiskus lēmumus šajā jomā. Ir paredzēts sniegt arī politisko vadlīniju kopumu komisijai, dalībvalstīm, un visiem, kas ir iesaistīti uzraudzības pasākumos eh, saistībā ar nākotnes plāniem. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka pārvaldība un politikas reformas, kas šobrīd tiek īstenotas Eiropas Savienībā, rāda to, ka Eiropa ir guvusi pareizo mācību no krīzes un šodien strādā saskaņā ar savu nolūku, ar saviem plāniem, apņēmības pilnu. Bet veiksmīgs iznākums un tas, cik veiksmīgi mēs pārvarēsim krīzi, tas nav garantēts. Ir ļoti svarīgi nepieļaut, um, paļauti, ne, nepieļaut to, ka mēs um, paļaujamies uz relatīvo mieru finanšu tirgu. Mēs nevaram mazināt savas um, ambīcijas vai arī palēnināt attieksmi pret reformām. Ja mēs rīkosimies gudri un apņēmības pilni, ja mēs būsim, tad mēs varam apvērst uh, lietas, mēs varam turpināt pārvarēt šķēršļus, un ja pagājušajos gados bija krīze, ja mēs runājam par eiro izdzīvošanu, tad varbūt šajā gadā mēs varam jau runāt par Eiropas ekonomikas atzimšanas un reformu gadu. Paldies! Paldies! Jāsaka, ka man tikai divi cilvēki ir pieteikušies. Vai kāds vēl grib? Tagad es redzu jau trešais. Ja varbūt kāds ekon komitejas deputāts, tad mēs arī varētu pierakstīt jūs. Bet vispirms mums ir pastāvs no Čehijas senāta. Šefčika kungs. Viņš ir Eiropas lietu komitejas priekšsēdētājs. Es salasīšu varbūt jautājums, kādi tie mums ir, un tad uzklausīsim atbildes. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu sacīt, ka es ļoti augstu vērtēju to faktu, ka devāt mums iespēju apspriest šo starpvaldību tēmatu šeit, Eiropas parlamentā. Es ļoti augstu vērtēju šo iespēju. No otras puses, mani nedaudz satrauc tas, ka mēs runājam par ļoti svarīgām, svarīgiem pasākumiem, ko Eiropadomu pieņems tuvāku desmit dienu laikā, taču mēs nezinām, kādi šie pasākumi būs, un es gribētu uzdot jautājumu komisāram Olī Reinam un citiem paneļu pārstāvjiem, vai viņi varētu specifiski pastāstīt par šīm, šiem pasākumiem. Varbūt viņi varētu paskaidrot, kas tiks apspriests Eiropadomē. Es personīgi negribētu būt premjerministra vietā, kuram 11. būs jāsaskars ar šo lēmumu, un tad viņam būs laiks līdz diviem naktī izlēmt par šiem būtiski svarīgiem jautājumiem. Es domāju, ka mums bija laiks uh, debatēm vismi, vismaz kopš janvāra. Mēs nerisinām krīzi, mēs drīzāk šos pasākums pieņemam, lai novērstu krīzi nākotnē. Uh, tātad pašreizējā krīze risināsies pat no sevis. Šīs debetes ir risinājušās ilgstoši, nacionālajos parlamentos jautājumi tiek risināti ik dievs, un es gribētu, dot, lai, eh, gribētu jūs lūgt, lai jūs dodat mums informāciju par to, kādi šie pieņemamie pasākumi būs. Mums jāpārliecinās, ka zināmas politiskās grupas nezaudē savu atbildības nastu pirmsvēlēšanu cīņā, kad patiesībā viņas ir vainīgas pie lieliem deficītiem. Paldies, un tagad Andrei Katis Kungs, ministrs no Lietuvas, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Deputāts no Lietuvas parlamenta. Andriju Kaiters kungs. Es esmu šeit, saka deputāts. Es gribētu pievērst uzmanību um, pāris jautājumiem. Uh, vispirms eiro pakts pievēršas uh, tiem pasākumiem, kas jau ir minēta stabilitātes un izaugsmes paktos, uh, paktā. Pa, pateicoties Lisabonas līgumam, es redzu, ka te ir arī tāda kā pārklāšanās. Un tāpēc mans jautājums, kāpēc bija nepieciešams ievies šo pārklāšanos? Na, nav viegli saskatīt pievienoto vērtību, jo valstis Eirozonā un tās, kas ir ārpus Eirozonas, ir pilnīgi atšķirīgās situācijās. Uh, Valstis, kas nav eirozonā, izmanto savu valūtām, ir citas eh, monetārās un banku sistēmas. Un eh, te, piemēram, Polijā ir eh, nacionālā valūta, kuru var devalvēt, bet šāda situācija Lietuvā nav. Un un no tā izriet eh, vesela virkne atšķirību. Tāpēc mans jautājums, vai Eiropakts eh, nepadarīs par vēl grūtāk dažām eh, dalību valstīm iestāšanos Eirozonā? Un tad vēl ir divi, vēl citi jautājumi, kas šeit rodas. Tie arī tiek apspriesti ECOFIN padomē. Piemēram, ex ante budžeta izstrādes laikā. Arī mums, Nacionālais parlaments, šie jautājumi ļoti svarīgi, lai mēs varētu redzēt, kā Nacionālie parlamenti varēs izmantot savu ex ante kontroli. Jo man šķiet, eh, um, tas ir pamat jautājums, runājot par atbildību, un vajadzētu zināt, kur mēs eh, esam un no kurienes, ko no mums var gaidīt. Komisāra kungs eh, turpina priekšstādātājs skatījās uz mani un eh, tagad mēs dzirdam, ka šis pakts asimrada pārklājas ar citiem jautājumiem. Tad varbūt mēs varētu saņemt vispirms pirmās atbildes uz šādu veidu jautājumiem. Mums nav visi jautājumi jāuzklausa un tad jāsniedz visas atbildes reiz. Oliva, jūs gribētu pastāstīt par eh, šo Eiropaktu. Paldies! Es eh, māju, tāpēc, ka es gribēju, lai jūs, eh, gribēju, lai jūs man parādāt, kur ir runātājs, jo es nevarēju viņu saskatīt. Žanklauds Junkers, kā Eirogrupas priekšsēdētājs, ir viss vairāk kompetents atbildēt par šo Eiropaktu, jo viņš bija starp tiem, kas pieņēma lēmumu. Bet runājot par eh, gaidām no Eiropadomu sanāksmes nākošu nedēļu, Eiropadomei tiešām tagad ir jāpieņem lēmumi visās frontēs, nodrošinot visaptverošu atbildi nodrošināt fiskālo konsolidāciju. Te ir runa par eh, dalībvalstu apņemšanos izpildīt stabilitātes un izaugsmas pakta prasības. Piemēram, Portugāle ir spērusi ļoti svarīgus soļus fiskālās konsolidācijas virzienā un, eh, un struktūrālo reformu ziņā. Ir arī citas līdzīgas valstis. Otkārt, Mums būs jāmeklē politiska vienošanās, izveidojot pastāvīgo Eiropas stabilitātes mehānismu un pagaidu Eiropas finansēšanas mehānismu. Un es arī sagaidu, ka tiks eh, pieņemta ekonomiskās pārvaldības pakotne un arī uh, Eh, tiesību akts saistībā ar banku izturības pārbaudēm un finanšu institūciju un banku rekapitalizācijas pasākumiem. Tādi ir eh, pēdējās, eh, es nevarētu sacīt, ka tās ir pašas pēdējās, tomēr pēdējās šīs krīzes dienās, periodā, Protams, tās krīzes izpausmes eh, dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgas. Vairākumā valstu dalībvalstu tā krīze izpaužas kā banku krīze. Visumā ir redzams, ka Eiropas ekonomika visumā atkopjas, reālā ekonomika ir apstājusies, Bet tajā pašā laikā, pateicoties ekonomikas eh, nelielai izaugsmē, pamazām arī palielinās nodarbinātība. Un tagad ar šo visaptvaršo atbildi mums ir šis apjukums eh, jāierobežo. Tātad to mēs gaidām no Eiropadomas nākošais nedēļa. Paldies, saka Šaron Bals. Varbūt es varētu lūgt eh, Žanklodu Junkeru sniegt informāciju par eh, ekofinā panākto vienošanos eh, naktī no piekdienas uz sestdienu, jo, protams, kad ir runa par finanšu ministriem, uh, viņi uh, varētu gribēt arī tur izpausties detalizētāk nekā valdību vadītāji. Jā, lūdzu, vārds jums. Jā, priekšsēdētājs kundze, es gribētu atbildēt uz mūsu Lietuvas kolēģi jautājumu. Jā, es šo paktu par labu eiro, eiro paktu vai arī uh, paktu par labu konkurēt spējai, kā tas tika dēvēts pirms trim nedēļām, neiekļauj nekādu pievienoto vērtību. Arī man bija tāds iespējas. Arī man ir tāda pieredze, ka debates dažkārt sākas eh, tā kā tādi lieli viļņi, kas eh, veļas pāri visām eh, plūdmalēm. Tad jautājums, kāpēc viļņi rada viļņus? tāpēc, ka mums ir izaugsmas un stabilitātes pakts, mums ir uh, ekonomiskās politikas uh, lielās orientēšanās, mums ir uh, vadlīnijas, mums ir vadlīnijas arī nodarbinātības jomā. Katrā Eirogrupas sanāksmē mēs izskatām situāciju divās, dalību, divās dalībvalstīs. Mēs Mēs uh, iesniedzam rekomendācijas uh, katrai dalībvalstī atsevišķi, kā viņam būtu jāpielāgo savu politiku. Nu, protams, rodas jautājums, kāpēc ir šis Eiropakts? Kāda no tā jēga? Ir vēl viens paskaidrojums, kur es jums nesniegšu, bet cits paskaidrojums, kur es jums varu dot. Vajadzēja vienā kopumā apvienot visus pārvaldības elementus un doma. Tāda ir šī eiro pakta doma uzticēt šo uzdevumu dalībvalstu vadītājiem, šo kontroles funkciju, īpaši saistībā ar reformām. Šī ideja ir kas jauns, jo agrāk par to bija atbildīgi finanšu ministri. Tā bija tā kolēģu tas bija kolēģu pārskats, peer review. Nu, nav nepārprotam, kā tas darbosies. Iedomājieties, 17 eh, Eirozonas eh, dalībvalstu vadītājs vai 27 eh, ES dalībvalstu vadītājs kā viņi, kad viņi runā par nacionālajām īpatnībām, par tu, savām attiecībām ar parlamentiem, par uh, problēmu un par iespējamiem risinājumiem, kā to redz viens, kā to redz otrs, un par to, kādas dažādas reformas tiek izvērts pensiju jomā vai eh, citās jomās, piemēram, pakalpojumu jomā. Tad šķiet, ka tas vienkārši to nav paturēt, to nevar paturēt visu prātā. Te. Piemēram, Merkeles kundze, kā man šķiet, jo es patiesībā nekad neesmu redzējis nevienu oficiālu dokumentu starp Franciju un Vāciju, es esmu redzējis tikai neoficiālu dokumentu, non-paper. Šķiet, ka Vācija bija ieteikusi atmest indeksācijas sistēmu, kas pastāv divās valstīs uh, - Beļģijā un Luksemburgā 12 mēnešu laikā. Kad es to apspriedu ar dažiem kolēģiem, tad es skaidri izskaidroju, kāda ir atšķirības starp Luksemburgas un Beļģijas sistēmu. Mani kolēģi to nezināja, ka šādas atšķirības bija. Es atklāju, es, es tos kolēģis par to nekritizēju, bet daži premjerministri nezināja, ka viņu valstīs koplīgumu ziņā ir tādas fineses. Ja, ja dalībvalsts pārstāv nezinu, kur, kādas ir tās īpatnības, ko pieprasa sociālie partneri, un viņš piedalās šajās uh, diskusijās, tad, protams, ka tās neizvēršas vienkāršas. Tāpēc uh, man ir alerģija pret to, ka paktu vienkārši palaistu, lai viņš pats uh, iet savu dzīvi. Jūs, kas visu zināt, vai jūs zināt, ka 2005. gada jūnijā Eiropadomis mēs noslēdzām Eiropas jaunatnes paktu. Es to zinu, jo es biju uh, daļa no šīs padomas. Un vienmēr, uh, kad kāds uh, ir prezidentūrā, tad viņam liekas, ka tieši šajā brīdī pieņemtie lēmumi ir vissvarīgākie. Un Francija izdarīja mums spiedienu, un tāpēc mēs pieņēmām uh, paktu par labu jaunatnei. Taču neviens par to vairs neatceras. Taču, ja ministri paši vēl, vēlēsies īstenot šo Eiropaktu, tikai tad mēs gūsim sekmes. Ja ne, tad tā būs izgāšanās. Vai te būtu runa par ekofinu, par eirogrupu, nepieciešams, lai darba grupai būtu tā sava lielā nozīme Un arī Eiropas parlaments ir iesaistām šai procesā. Mums ir jārogās uz to, kā mēs varam ieinteresēt nacionālos parlamentus šai jomā. Tātad pievienotās vērtības nav, ir e, jāprecizē metodi, jo mēs izvēlamies te atšķirīgus e, mērķus, ko mums piedāvā Eiropakts, un runājot par e, politikas koordinācija, tā ir eiros, tas ir eirozonas jautājums. Es uzskatu, ka valstis, kurām ir vien tā pati valūta, ka šīm valstīm ir nepieciešams uh, sadarboties ciešāk. Un kad runā par šo aizu starp uh, eirozonas valstīm un, uh, zonām, un valstīm ārpus šīs zonas, Runa ir par valstīm, kas pieņēmušas vai kas nav pieņēmušas eiro. Un tieši tāpēc mums ir lietvieši, poļi un citi, kas pieprasīja, lai 17 eirozonas pārstāvi nestrādātu paši, runājot par ekonomisku pārvaldību un koordināciju, bet lai šajās diskusijās varētu piedalīties visu dalībvalsts pārstāvi. Un tā tad eh, sanāksme kopā ar Oli Eh, notiks 27, 27 finanšu ministriem. Katrā ziņā šīs Eiropakts nav uzskatāms par jauno šķērsli, kāpēc valstis ārpus Eirozonas nevarētu pievienoties Eirozonai. Tas tā nebūtu jāuztver. Eirozona nav slēgts klubs, Visas eh, dalība valstis, kas izpildīs eh, kritērijus, ir uzņemamas Eirozonā. Visas dalība valsts, kas patiesībā runa ir par to, lai eh, visām dalībvalstīm, kas izpildu kritērijus, būtu pienākums pieņemt eiro kā savu valūtu. Es zinu, ka Zviedrijas parlamenta deputātiem ir pilnīgi uh, cita tiesība izpratne nekā tāda, kā tā atainojas Māstrihtas līgumā. Ekonomiskā politika koordinācija Eiropas semestra ietvaros ir jāizteno ex ante. Ekonomikas politika koordinācija ir Eiropas līmenī, bet kontrole vēl ar vienu paliek nacionālo parlamentu kompetencē. Vēl jau vairāk tāpēc, ka uh, tas saista budžetu, un mums šeit ir jāspēj brīvi apspriest tos elementus, kas kļūst par struktūru reformas elementu. Tā tad pievienotās vērtības nav, kā jau jūs uz to norādījāt. Paldies! Tagad mēs esam noskaidrojuši lietas nedaudz vairāk, un tagad atļaušos es Šāron, jūs runājāt par to, kāds ir paredzēts darba turpinājums pēc pa, pagājušā nedēļas sanāksmes. Es esmu sasaucis Eirogrupu, un Eirogrupā mēs gribam runāt par jautājumiem, kas joprojām ir aktuāli un atvērti. Mēs gribam, lai Eiropā doma, Eiro. Padom, Eiro zonas valsti, tad 17 valstis, uh, lai attiecīgi sanāk uh, kopā un veido plānu un attiecīgi tika nolemts, ka stabilitātes mehānisms, kas stāsies spēkā 1. jūnijā 2016. gadā, 500 miljonu apjomā būs, bet mums par to ir jālemj arī Eiropā domē, kur ir valstu un vadību vadītāji. Šeit mums jārunā ir par dažādām detaļām, par um, Grieķiju mēs <clears throat> vienojāmies, mēs jau attiecīgi bāzes principus attiecībā uz Grieķiju pieņēmām jau agrāk. Un attiecīgi mēs dodam noteikti periodu šo uh, septiņus ar pus gadus, lai attiecīgi varētu nokārtot tās saistības, ka, ko Grieķija ir uzņēmusies, bet uh, mēs nerunājam par visiem detalizētiem jautājumiem attiecībā uz cenām uh, saistībā ar Eiropas stabilitātes mehānismu. Mēs neesam arī pārvaldības mehānismus diskutējuši saistībā ar stabilitātes mehānismu un uh, E, eiro grupas līmenī mēs neesam īpaši pavirzījušies uz priekšu. Tas ir dēļ tam procedūrām, kas eksistē, kā arī dēļ tiem viedokļiem, kas ir ļoti atšķirīgi, ko pauž dalībās. Un tāpēc nākam pirmdien Eirogrupa sanāksmē būs tur, starp citu, piedalīsies 27 valstis vai Katrā ziņā parasti arī Ungārijas finanšu ministrs, kā tas ir pieņemts, viņš būs priekšsēdētājs šai sanāksmē. Un te mēs e, runāsim par to, kā pārstāvēt visi 27 valsts, e, jo šis starpvaldību mehānisms, kas ir ierakstīts līgumā, ir svarīgs. Un mani kolēģi droši vien uh, labāk zinās, kā sanāksme notiks, jo mums ir noteikti prezentos principi un arī starpvaldību mehānismi. Tad nākam pirmdien būs sanāksme un tur atkal mēs runāsim par to, centīsimies panākt vienošanos par atklātajiem jautājumiem, lai 24. un 25. martā Eiropadomē mēs varētu visi kopā vienoties plašāk par visiem nosacījumiem. Es esmu uh, pārliecināts, ka mums ir globāla atbilde uz izaicinājumiem, un par to mēs arī runājam šajās nedēļās. Mums, mēs arī esam vilcināties, mums jādara tas, ko gaida finansu tirgi no mums. Runājot par eirozonu, bieži sanāk, ka mēs rīkojamies par vēlu. Mums e, ir jābūt ātrākiem, dzīvelīgākiem, varbūt e, radošākiem. Ja mēs tādi būtu, tad mēs varētu virzīties ātrāk uz priekšu finanšu tirgos, bet tā kā mēs esam ar kavēšanos, tad mēs saņemam arī par to e, sodu un arī finanšu tirgi saņem sodu. Mums vajadzētu šo attieksmi pavērst otrādi. Paldies. Paldies. Es tiešām domāju, ka jūs lasat kaut ko no manas runas. Mums ir tagad parādījies jau garāks runātājs saraksts, un es došu vārdu Eiroparlamenta pārstāvjiem. Ņemšu pēc kārtas. Nikolas Šuntes ir pirmais. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka, ka referenti šo pēcpusdienu mēģināja ļoti ātri izskaidrot situāciju, taču patiesībā mēs tagad esam apjukušāk nekā pirms tam. Es domāju, te ir daudz pārpratumu sabiedrībā Eiropas semestris konkurences pakts un Eiropakts Eh, visas šīs lietas tagad vienkārši tiek saliktas vienā čupā, un eh, es domāju, ka te ir novērojama cīņa starp dažādajām Eiropas iestādām - padome, Eiropas parlaments. Man šķiet, nacionālajie parlamenti rīkojas tā, it kā visas šīs diskusijas notiek tikai uh, Eiropas Savienības līmenī. Bet kas tad notiktu, ja Nacionālajai parlamenti noraidītu šīs lietas, piemēram, Eiropakts? Vai tas nozīmē uh, līguma grozījumus uh, pa pelnajām durvīm? Tad tiek izmantot tāda, kā slē, tādas kā slēptās metodas un arī tas attiec uz uh, taupību un uh, disciplīnu, vēl jau vairāk ir nepieciešama koordinācija. Koordinē, koordinēta pieeja, ja tādas nav, tad tā tikai palielina bezdarbu. Visu to koordināciju ir virzījusi Vācija un mēs mēģinām citas valsts pielāgot Vācijas modelim. Vai visas valstis tam piekrīt? Visiem ir šāds skatījums. Vai tiešām mums liekas, ka mēs varam vadīt, radīt visas valsts kā nelielas Vācijas un tad tas atrisināt visas Eiropas problēmas? Nu, tāds vienkārši ir mans jautājums. Paldies tālāk. Nākamais runātais ir no Austrijas. Lūdzu. Oh, right, yes. Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, es domāju, ka mēs esam visi ļoti priecīgi, ka mums ir šis Eiropakts, ka mēs visi esam līdzdarbojušies. Protams, tā ir iespēju māksla. Un tas ir ļoti tālu no tā, ko mēs zinājām par, no mēdījiem, par Sarkozī kungu. Mums ir komunikācijas problēma dalību valstīs starp ar mūsu pilsoņiem, un tie taču ir mūsu vēlētāji. Kā es paskaidrošu, jā, nu es gribēju teikt, ir jau arī pietiekam lielas grūtības, ka mums ir eiro krīze, un viņi katru gadu, katru dienu mūsu pilsoņi lasa avīzēs. Uh, tiek teikts, ka eiro ir stipra valūta, bet tomēr ir problēmas daudzās valstīs. Un tagad eh, viņi teiks, jā, jūs mums izskaidrosiet, izskaidrojat māstriktas kritērijas, eh, stabilitātes paktu. Eh, tas viss gūs panākumus. Un tagad mums skaidro, kā, kā, cik labs būs šis Eiropakts. Un tagad uh, vēlētājiem ir jāsaprot, kāpēc šis Eiropakts eh, gūs lielākus panākumus nekā iepriekšējie. Protams, cerība mirst pēdējā. Paldies, paņemsim vēl vienu runātāju un tad eh, uzklausīsim atbildes. Mums ir no Grieķijas nākamais runātājs Papandreu kundze atkal, lūdzu. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Priekš... Paldies, priekšsādātāji! Es gribētu arī pateikties runātajiem, kurus dzirdējām šo pēcpusdienu. Tas ir ļoti svarīgi, ka mums ir iespēja mainīties ar viedokļiem, ar dažādu institūciju pārstāvjiem, kas pārstāv Eiropas Savienības institūcijas dalībās. Šāda apmaiņa ļoti interesanta. Un tas viss mums ļoti patīk. Tas arī rāda, ka mums ir kopīga ieinteresētība runāt par šiem jautājumiem gan parlamentā, gan padome. Veidojot tādu diskusiju, mēs nodrošinam to, ka Eiropas institūcijas nepaliek kā kaut kas attālināts, kaut kas ļoti prom no iedzīvotāju acīm. Uh, It īpaši brīdī, kad ir bāžas par birokrātiju, nevajadzētu radīt šādu iespaidu. Mums ir jāsaprot, ka iedzīvotājs mums skatās un nevienmēr viņi varbūt akceptē eh, tas, tos procesus, ko viņi redz. Tagad es atgriezīšos pie šī pārvaldības ietvera. Es uzskatu, ka koordinēšana šādā kontekstā ir ļoti svarīga un tāpēc iniciatīva ir atbalstāma Es eh, piekrītu, ka ļoti bieži Eiropa pieņem lēmumus par vēlu. Un šie lēmumi, kas ir pieņemti, tie nevienmēr ir pietiekami spēcīgi un nepien, nevienmēr nes vajadzīgo ietekmi. Nesen padomi ir pieņēmusi virkni lēmumu, un mēs nezinām, vai šie lēmumi palīdzēs atrisināt Eiropas Uh, problēmas, es nerunāju tikai par Grieķiju, vispār par citām valstīm arī saistībā ar eiro, vai šie lēmumi palīdzēs atrisināt, vai arī vajadzēs lemt un pieņemt kaut kādus jauns lēmumus. Tas nenozīmē, ka vajadzētu uzreiz sniegt kaut kādu konkrētu risinājumu, ka mēs varētu uzreiz atrisināt visvienā rāvienā attiecībā uz Eiropu un arī attiecībā uz Eiropu valūtu. Budžeta disciplīna ir ļoti svarīga un mums ir jāskatās arī nākotnē. Bet vai tas, ko mēs darām, ir pietiekami? Vai mūsu problēma ir primāri un tikai saistīta ar budžetu? Es domāju, ka mums ir problēmas daudz plašāks, ir arī banku sistēmas satricinājumi. Mēs šeit runājam par reformu, kas ir nepieciešama visai sistēmai, reformējot gan kreditēšanas, gan banku sistēmu. Uh, sistēma ir nepieciešama, reforma ir nepieciešama visai sistēma. 2010. gadā atcerēsties, ka bija tie saucamie hedge fondi, kas izmaksāja milzonīgas prēmijas saviem vadītājiem. Un Eiropa un Eiropas dalībvalstis visas nepieņem tādus drastiskus pasākumus, kas palīdzētu kontrolēt šo situāciju un tās ietekmi uz finanšu tirgiem. Un tagad Eiropas iedzīvotāji maksā par šiem trūkumiem un kļūdām. Un iedzīvotāji pilsoņi ir tie, kas nes smagāko daļu šajā krīzē. Un tagad mēs runājam par izaugsmes un stabilitātes paktu, kas ir daļa no stratēģijas 2020. Tas ir tāpēc, ka mēs piekrītam, plaši atzīstam, ka Lisabonas stratēģija ir izgāzusies. Vai mēs tiešām varēsim konkurēt veiksmīgi ar Ķīnu, ar Indiju, ar Arābu valstīm. Vai kāds ir padomājis par to, kas mums būs nepieciešams, lai mēs varētu tiešām turēties vienā līmenī ar pārējo pasauli? Mums ir jāsarādā ar deficītu, ar parādu līmeni, attiecīgi jāpielāgo mūsu līmeņi dalībvalstīs, bet vai mēs būsim tādi, kas eh, būs vienmēr tehnoloģija priekšplānā, zinātnes priekšplānā. Ko mēs nodosim nākamajām paudzēm, lai nebūtu nākamām paudzēm par, saņemts tikai deficīts un budžeta problēmas, lai būtu arī izglītības sistēmas, veselības aprūpas sistēmas, kas nākamajām paudzēm būs vajadzīgas nākotnē. Bet tagad ar visiem šiem samazināšanas pasākumiem, ko mēs varēsim viņiem atstāt. Paldies. Es paņemšu vēl vienu. Astrīda Lūlinga, vai jūs esat gatava lūdzu izteikties? Jā, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu arī pateikties Junker kungam par lielisko akcentu izlikšanu. Viņš izskaidro visu, kas ir saistīts ar Eiropā faktu. Es biju iesākumā diezgan naiva. Es domāju, ka šis sešu likumdošanas aktu pakts, ka tas ir saistīts ar Eiropu paktu un tas viss ir nepieciešams, lai veicinātu ekonomikas pārvaldību, budžeta disciplīnu. Jo par šiem priekšlikumiem mums vajadzētu koncentrēties. Mums vajadzētu domāt tieši par šiem priekšlikumiem, ja mēs gribam uh, panākt mūsu rezultātu, darbojoties koplēmumu procedūras gaitā. Es jau teicu, ka es biju naiva, jo es ticēju, ka tieši šie procesi, šie likumdošanas akti, ka tiem ir jābūt gan mūsu uzmanības centrā, gan arī padomas darba centrā. Bet tagad mēs runājam par Eiropaktu. paktu Es eh, īsti nezinu, ko lai tagad domā. Es uzskatu, ka principā mums vajadzētu interesēties par komisijas priekšlikumu. Vai mēs saņemsim šo priekšlikumu, jo mums vajadzētu kā parlamentam dot savu ieguldījumu šī priekšlikuma tālākā virzībā. Bet mēs varam, protams, par to diskutēt, un es gribētu teikt, ka Es esmu nedaudz, kā lai to diplomātiski pasaka, nedaudz pārsteigta, ka ir pagriežās lietas tādā plāksnē un es gribētu uzdot dažus jautājumus, jo šorīt no rīta mums bija iespēja tikties ar Lagardas kundzi, ar Šoiblera kungu, un Šoiblera kungs jau mums stāstīja par to, cik daudz dara Vācija, ir runa par miljardiem, lai finansētu jauno Eiropas stabilitātes mehānismu. Vai tiešām šis līdzsvars un parlam, kapitāla prasības Es varbūt pareizi nesaprotu, vai tiešām šie miljardi tiks uzreiz izmaksāti, jo es nezinu, kā tas būs. Varbūt, ja neizmaksās, tad nebūs apmierinātas valstis. Es tāpēc gribēju precizēt šo situāciju saistībā ar Ekofinu, kas notika vakar vakarā. Es varbūt īsti nesapratu. Varbūt, ka jūs eh, var, varētu mums pastāstīt precīzāk, kādu uzdevumu uzņemsies dažādas valstis, vai tad uzreiz eh, dos kādu naudu, vai arī kā tas notiek saistībā ar šo stabilitātes mehānismu. Tad mums, man ir vēlēšanās papildināt to, ko teica Lagardas kundze par parlamenta pozīciju attiecībā uz nodokli uz finanšu transakcijām. Jūs zināsiet, ka lielākā daļa parlamentu ir pieņēmušas šādu priekšlikumu, bet šeit mēs runājam ne tikai par Eirozonu. Šorīt no rīta Lagardas kundze teica, ka ir doma ieviest šo nodokli arī visā Eirozonā. Es nezinu, kā jūs pasniegsiet šo dāvanu Kamerona kungam, bet to atstāsim uz vēlāku laiku. Un pēdējais jautājums ir par eiro obligācijām, par to mēs arī runājam daudz. Es gribētu jums teikt, ka šī diskusija par eiro obligācijām ir pārvērtusies par reliģiju kāru Eiropā. Arī komisija mums vajadzētu pabeigt šo darbu, vajadzētu pieņemt šo paketi par ekonomikas pārvaldību, un es neredzu, ka šis instruments funkcionētu tikai parāda finansēšanai. Bet vai šobrīd mēs varam izmantot kaut ko citu, kas nebūtu eiro obligācijas, kas veiktu šo pašu funkciju? Kas būtu nepieciešams, lai mēs varētu ieviest eiro obligācijas, lai tas kļūtu kaut kas dabisks, kaut kas naturāls, un attiecīgi kāda nosacījumi būs saistīti ar šo procesu. Paldies! Es domāju, ka Šeit mēs varētu uzklausīt atbildes. Vispirms došu vārdu ministram. Es nedomāju, ka vajadzētu pilnīgi visiem atbildēt uz pilnīgi visu, kas šeit izskanēja, bet ļoti ceru, ka varbūt eh, tad, kad visi trīs kaut ko būs atbildējuši, tad arī visiem būs atbildēts ministra kungs. Jā, vispirms es sākšu ar to, ka es eh, teikšu, ka simtprocentīgi piekrītu eh, kolēģim no Austrijas, ka Tā nav eiro krīze, tā ir finansiālā krīze, kas ir skārusi atsevišķas eirozonas valstis. Un šobrīd teikšu tā, ka visas mūsu problēmas izriet no eiro veiksmes. Eiro bija milzīga veiksme, tas bija veiksmes tas, kas ilga 12 gadus, paskatāmies, kā tas bija pagātne. Mums bija Eiropa valūta, kas bija ieviesta 99. gadā, tālāk viss attīstījās, eiro stiprinājās un stiprinājās, un tad pēkšņi no zila gaisa uzkrita globālā finansiālā krīze, kas ietekmēja eiro valūtu. Tad, zināmā mērā, mēs esam tā kā cietušie. Mēs tagad ciešam no Eiropas eiro valūtas veiksmes. Jo šeit gribētu runāt par homogēnu Eiropas ekonomiku un finanšu sistēmu. Tā ir visa pamatā tieši aiz visām Eirozonas valstīm. Un tad mēs, tas ir iemesls, kāpēc mēs, Eiropas politiķi ekonomi, speciālisti un ministri cenšamies izstrādāt tādu atbildi uz visiem izaicinājumiem. Runājot par līguma izmaiņu vai grozījumu, arī tā ir daļa no mūsu plašās atbildes un par ekonomikas pārvaldības paketi vai šiem sešiem likumdošanas aktiem. Šajos likumprojektos arī ir mēģinājums formulēt visaptvarošo atbildi. Un par Eiropas semestri, par ko mēs runājam tieši tagad, tā ir viena no tēmām, ko mēs iztīzējam šodien. Eiropas semestri vesela procedūra paredzēta, kuras mērķis ir stiprināt ekonomikas politiku koordinēšanu Eiropas Savienībā, un arī tā ir daļa no mūsu visaptverošās atbildes. Par eiro obligācijām un konkurētspēju, konkurences pakts. Arī tas ir daļa no mūsu visaptverošā mēģinājuma reaģēt uz situāciju. Un tad vēl ir kādi citi elementi. Ir finanšu pakalpojumu regula un procedūra, un arī tā piedara pie mūsu visaptvarošās atbildes kopumā. Jāsaka tā priekšsēdē, ka gribu izcelt, manuprāt, galveno, ka galvenais vainīgais, kas ir pie vainas šajās problēmās, ir tā milzīgā veiksme, kas bija eiro valūtē pēdējos gados, un tagad mums ir obligāts pienākums turpināt darbu. Un jāveido ir integrētāka Eiropas ekonomiskā un finanšu sistēma, kas būs mūsu Eirozonas valstu atbalsta pamata mēs esam gatavi kļūt integrētāki. Tas ir arī jautājums, kas ir saistīts ar ekonomikas politiku integrēšanu, bet šī procedūra ies pakāpeniski. Varbūt būs nepieciešami vēl vairāki gadi, lai panāktu pavisam veiksmīgu rezultātu un lai mums būtu noturīga, integrēta Eiropas ekonomika. Un cerēsim, ka viss mums izdosies ļoti labi. Liels paldies! Es eh, daudzi jautājumi bija adresēti jums, Žanklod, varbūt jūs vēlētos sniegt uz tiem atbildes. Es vispirms eh, atbildu uz to jautājumu, eh, ko es gribēju atbildēt pats, un tad pārējie. Ja Tos es sadalīšu maniem kolēģiem. Oli, es domāju, ka tev jāatbild visiem jautājumiem, kas ir saistīti par finanšu regulējumu. Te bija jautājumi par eh, to, vai, kad nebija pietiekoši labi šie finanšu regulējumi. Nu, līdz ar to komisijai, tad uz to jāatbild, jo tā ir komisijas vaina. Un tad vēl es atbildēšu uz mana grieķu kolēģi, tu pavisam pa kreisi sēdošā grieķu kolēģi jautājumu. Vienošanās tika noslēgta starp valdībām. Tas ir pakts, kas saista Eirozonas eh, valstu valdības. Un arī tos, kas vēlāk gribēs piesaistīties. Tātad šie pakti, šīs vienošanās ir noslēgts vienojoties arī ar nacionāliem parlamentiem. Es nezinu, kas notiek citur, bet pie mums ir šādi. Pirms eh, kāds piedalās 17 eh, dalībvalsts pārstāvētajā padome, man ir, man bija jāpaskaidro sava parlamenta priekšā, kādu nostājas aizstāvēšu Briselē. Tāda bija situācija ar Eiropaktu. Tad, tad kad ir uh, izvērstas uh, reformas uh, Luksemburgā, piemēram, tad viņam vajadzēja man pastāstīt, kādas šim ministram, Luksemburgas uh, finanšu ministram bija jāpastāsta, kādas ir šīs reformas, lai es arī esmu lietas kursā. Un tā tad līdz marta beigām vēl būs debatas e, parlamentā, kur tiks secināts, kas tika izdarīts, kas netika izdarīts un kāda nostāja ir gaidāma, e, gaidāma Briselē. Šādi darbojas demokrātija. Valdība ir atbildīga parlamenta priekšā, un līdz ar to parlaments arī var prasīt atbildības daļu. Un tā tas arī notika ar Eiropaktu. To es jums gribu sacīt. Šeit nav uh, paredzēts papildu grozījumi līgumā, Lisabons līgumā, jo mēs jau esam izdarījuši tai, tajā grozījumus saistībā ar stabilitātes mehānismiem, bet citi grozījumi līgumā nav vajadzīgi, jo uh, Mm, tie pasākumi, kas patiesībā ir saistīti ar Lisabonas līgumu, jau ir eh, izdarījuši savas izmaiņas. Mēs vienkārši izvirzām mērķi, bet eh, metode ir dalībvalstu ziņā. Eh, 90. 97. gada Eiropadomes secinājumos jau skaidri izpaužas šī nostāja. Mēs jau konstatējām, ka Lisabonas darba kārtība, atcerieties, ka tagad ir 2011. gads un līdz 2010. gadam mums Eiropiešiem bija paredzēts kļūt par viskonkurētspējīgākajiem uz visas planētas. Tātad mm, par godu Lisabonas darba kārtībai atskanēja milzīga aplausa, bet tie visi bija tukši vārdi. Jo dažādās reformas, kas bija jāizpild saskaņā ar Lisabonas darba kārtību, netika īstenots, nu jā, reformas daļa, daļa no viņām tika īstenotas, taču ne visas. Un tas iemesls bija tāds, ka nekad netika uh, izsakota Lisabonas darba kārtību. Nebija neviens atbildīgais par to. Tagad mums ir tāda kā metožu grāmata, saskaņo, saskaņā ar to valdība pati pārbauda, kā šī Eiropa pakta prasības tiek īstenotas, tiek īstenotas dalībvalstī. Tātad vispirms te ir jauna metode. Uh, valdības pašas viena cita citu uzraudzīs. Agrāk bija citādi. Nu, tas tomēr nenozīmē, ka mēs visi kļūsim par eh, Vācijas eh, parlamenta deputātiem. nu, mēs nevaram visas dalībās pārvērties par uh, mazām Vācijām. Mēs nevaram kaut kā izveidot papildu reģionus Vācijai. Katrā ziņā man nepatīk šīs, šis sadalījums reģionos. Es esmu ļoti uh, pateicīgs par to, ka Luksemburgas lielhercogistē mums ir mazāk reģionālo rīcības plānu nekā Vācijā. Tātad es par to esmu ļoti priecīgs. Es esmu priecīgs par to, ka uh, Luksemburgā kurā ir 12 kantoni, tomēr nav katrā kantonā sava reģionālā valdība. Tas būtu pabriesmīgi. Tātad mēs nekļūsim par maziem Vācijām. Taču es gribētu, lai mēs Eiropā strādājam pie tiem pašiem mērķiem, pie kuriem strādā Vācija, turklāt sadarbojamies cits ar citu. Taču te nav runa par to, ka vācieši vai franči vai lielbritāņi nevarētu strādāt kopā. Bet vēl ir viena lieta, ko mēs Eiropā esam aizmirsuši. Mācīties no jauna. Tur ir tas sastrādāšanās prieks. Jo, kad es eh, paklausu šajās debatēs Eirogrupā vai citur, Eiropa bieži, ne, bieži viss tur neatainojas. Visi, bet tā skaitā arī es, nemazāk kā citi, jo es tomēr esmu priekšsēdētājs, es rīkojos tāpat kā citi. Uh, Katrs stāsta, kāpēc e, viņš nevar atkāpties no šādas nostājas, jo Nacionālais parlaments izvirs tādas vai šādas prasības, tur ir šāda vai tāda problēma. Ja mēs katrs pastāvēsim uz savu nostāju, tad e, mēs neradīsim risinājumu. Mums ir jāiemācās citam citu mīlēt, mums ir jādara vairāk, lai mēs tomēr panāktu šo minimālo tuvināšanos. Tāda ir īstenība. Olītu sniegs atbildi Luliņas kundzei par šiem 5 miljardiem, vai arī, ja jau es sāku runāt, es varu arī turpināt. Ja Olī man dod šādas pilnvaras. Mums jārunā par to, kā mēs varam aizņemties 500 miljardus. Ir vairāk veidi, kā izveidot šā kapitāla. 17 dalību valstu padomi ir sacījusi, nu tas nav nekas jauns, ka daļa būs paid in capital, capital garantijas vai arī callable. Garantijas ir eh, tad eh, avans no Eiropadoms, taču uh, Līdz šim man viens nav paskaidrojis, kāda ir atšķirība starp callable un guarantees. Nu, tad līdz ar to mums būs jāskatās, kā mēs rīkosimies. Pēc gribētu norādīt, ka Eiropas mehānismam ir jāpiešķir spēj, darbspējīgas uh, eh, iespējas, jo te ir jautājums, kā mēs varam atņemt šos 5 miljardus. kapitāla pieaugšana arī norāda uz eh, kapitāla stabilitāti. Jo skaidrs, ka garantijām ir jābūt uzticamām. Un ka šī summa uh, 250 uh, miljārdi nebija pietokoši, tāpēc to vajadzēja palielināt līdz 440 miljārdiem. Un, un ir izskanējuši arī viedokļi, ka šajā summā daļai jābūt saktai no paid in līdzekļiem. Šķiet, ka šīs debats, kas uh, jums ir bijušas ar Šoibles kungu, uh, varētu atrisināt. Ja, ja jūs, eh, kundze, um, kādu brīdi apjūkat, ja jums šiet, jūs nezinu, kādā virzienā jūs doties, tad vienkārši vērsieties pie Šoibles kunga. Viņš jums visu pastāstīs. Pie jūsu finanšu ministra. Eirostat pieņems e, lēmumu, un Eirostat ir neatkarīgs no Eiropas komisijas šajā ziņā. Ja Eiropas stabilitātes mehānisms ir uzskatāms par neatkarīgu no Eiropas Savienību, neatkarīgi no Eiropas Savienības, kuru tomēr veide, bet viņi tomēr veido dalību valstis. Tātad, ja tam būs zinām autonomija, tātad šīs summas, kas tiks iemas, iemaksātas no paid-in, daļas netiks uzskatītas par valsts parādu. Taču Vācijas iekšējā budžetā, budžetā šīs eh, š, summas tomēr tiks uzskatīts par valsts budžetu, valsts, valsts deficītu, ikgada budžetu. Vienkārši budžeta, tīri budžeta deficīts. Šādu atbildi Šoibas kungam bija jums jāsniedz. Es domāju, ka uh, Oli, ir, Oli varētu kaut ko piebilst. Jā, es varētu piebilst ne tikai tam vien. Taču Žans Klods Junkers šiet eh, ir atlasījis no kūkas eh, tos saldākos ķirsīšus un tos skābākos atstājis man. Bet, nu, vispār es pateicīgs, ka Eirogrupas priekšstādātājs man dod vārdu un es varu kaut ko komentēt. Vai es varētu atbildēt uz citiem jautājumiem, saka Žanklods Junkers. Viņam vienmēr turpina Renkungs ir uh, atbildes uz visu. Tad pirmais, pirmā, jau, pirmā atbildi Lulīņas kundzei saistībā ar eiro obligācijām. Un es saprotu, kāpēc Žan Klauds šo jautājumu nodeva man. Es vienmēr esmu uzskatījis eiro obligācijas par intelektuāli pievilcīgu ideju. Tie tās parāds daudzas iespējas, alternatīvas, kā organizēt eiroobligācijas. Un uh, vissaprātīgākās idejas nāca no Prūdela pārdomu grupas, kas sadala šīs obligācijas starp uh, uh sadaltās zilajos un sarkanajos, zilajās un sarkanajās obligācijās. Tās obligācijas, kas ir paredzēts, lai finansētu uh, Uh, valsts parādu, kas ir daudz mazāks par uh, Maastrichtas kritējos paredzēto 60%, tad, uh, tad te būtu lielāka, lielāki procenti salīdzinājumā ar sarkanajām obligācijām. Taču mēs nedzīvojam vakumā, gluži otrādi. Mēs saskaramies ar ļoti konkrētu krīzes situāciju Un tāpēc mums jā, jāraugās uz pragmat, praktiskiem, pragmatiskiem risinājumiem. Pagājušajā gada maijā, patiesībā 9. maijā, tā, tā bija nedēļas nogal pēc Grieķijas pakotnes, un tad uh, tirgi atkal uh, izraisīja hausu, un uh, procenti vienkārši milzīgi pieauga. Un tad piekdien Eiropas finanšu ministri un komisija saņēma uzdevumu sagatavot Eiropas finanšu stabilitātes mehānismu. Tātad tas, ko mēs izdarījām no piekdienas vakara līdz svētdienas pēcpusdienai, bija priekšlikuma sagatavošana. Mēs nācām klājām ar priekšlikumu Eiropas finanšu stabilitātes mehānismam. Tas balstījās uz diviem elementiem. Vispirms, Eiropas Savienības eh, budžeta garantijas. Tātad eh, pirmā daļa līdz 60 miljārdiem eiro. Pirmā daļa pamatojās uz uh, Eiropas garantijām, un tad otrā daļa, ja tāda ir nepieciešama, nāktu no dalībvalstu garantijām. Un tas viss tika iekļauts ļoti elegantā kopienas lēmumu pieņemšanas ietvarā. Tātad eh, tā tika izveidots Eiropas stabilitātes, e, ekonom, finanšu stabilitātes mehānisms, un tas tika pārskatīts un eh, uz starpvaldību pamata. Tas tā tad ir tagadējais finanšu stabilitātes mehānisms. Dažas dalībvalstis uzskata, ka komisijas priekšlikums pārāk atgādināja, pārāk, bija pārāk līdzīgs eiro obligācijām, jo arī tur ir runa par garantijām. Un tāpēc šis priekšlikums tika noraidīts. Un tāpēc beigās mēs bijām spiesti pieņemt starpvaldību vienošanos un tad izmantot to pēc iespējas labāk. Tāds bija konteksts, un tāpēc pašreizējos apstākļos es nesaskatu politiskos apstākļus, kas eh, varētu mainīt situāciju ar eiro obligācijām. Tāpēc no 2013. gada jūnijā tiks izveidots stabilitātes eh, mehānisms un FSF mehānisms, lai mēs, eh, kas mums ļaus eh, ierobežot tālākus finanšu krīzes. es saprotu, ka jums būs jāatbild uz līdzīgiem jautājumiem jūsu dalībvalstīs. Starp citu, manu, manas dalībvalsts pārstāv šeit nav, neviena soma šajā konferencē nav. Pirmkārt, tāpēc, ka pēc dažām nedēļām būs vēlēšanas Somijā, un otrkārt, šodien šajā brīdī Somijas valdība atbild uz uh, uz uzticības balsojumu, kur ierosināja opozīcija tieši saistībā ar finanšu jomu. Tāpēc eh, neesiet pārsteigti, ka neviens eh, no manas valsts pārstāvjiem šeit nav klāt. Viņi ir parlamentā un saistīti, iesaistījušies diskusijās tur. Mums ir jāpabeidz darbs pie politiskās vienošanās līdz nākošajai ceturtdienai, piekdienai Eiropadomē. Un tāpēc Žanklods Junkers ir sasaucis ārkārtas Eirogrupas sanāksmi nākošu pirmdienu. Un es esmu pārliecināts par to, ka, jūs, ka viņš radīs politisku vienošanos 24. un 25. martā, tad būs arī vienošanās Eiropadomē. Un tad tiks arī izdarīt grozīri un ESFS ietvaros, un tad tiks sagatavot 440 miljardi eiro tuvākajās nedēļās, lai nacionālās procedūras varētu noslēgt attiecībā uz abiem, uz eh, abiem līgumiem. Tad līdz uh, vasaras beigām tā šis process būs noslēgsies, būs noslēdzies. Tāda ir šī situācija. Runāsim pavisam atklāti. Šāda bija otrā uh, visaptverošās atbild, visaptverošā pakta atbildes daļa, par kur, tika, par kur mēs vienojamies pagājušajā nedēļā. Vārds sakot, daļa bija saistīta ar, intens, ar fiskālās konsolidācijas intensifikāciju, jo īpaši tajās valstīs, kas ir novārdzināts, Spānija to jau ir izdar, izdarījusi, Spānija ir uz pareizā ceļa tagad izvērtusi eh, fiskālās eh, reformas, arī Portugāli pagājušā nedēļa ir panākusi eh, kaut ko pēc eh, triju nedēļu ilgstoša darba ar, eh, um, ar komisiju un ERAB. No vienas puses tas darbs ir jāpabeidz, un no otras puses mums ir nepieciešams arī finanšu um, pamats, lai mēs uh, varētu pielikt punktu spekulācijām. Un tad arī tirgus dalībnieki sapratīs, ka mēs esam gatavi darīt visu, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti Eiropā. Un, kad uzlabosies ekonomiskā situācija, arī uzlabosies nodarbinātība, un tas mūsu pilsoņiem ļoti svarīgi. Priekšstādātāja turpina patiesībā e, ir bīstami politiķiem e, atklāt, ka patiesībā ir maz tādu, kas grib izteikties, jo tūlīt tas e, runātājs saraksts milzīgi pieaug. Man ir pārstāvis no Austrijas, Kristofs Meks, tad no Vācijas, man ir Roza Baindinga un Brakmana kungs, un tad no Eiropas parlamenta. Anni Podimata, Leonardo Domničić, Karls Eglunds, Gary Salam un Viki Forda. Arī jūs gribat, Līsa? Un Elīsa Ferēra. Vai vēl kāds grib izteikties jau tā priekšā? Nē. Labi, tad līdz ar to. Ahu, ah, Hubners kundze. Tad mums būs jārīkojas ļoti ātri. Tātad vispirms Nacionālo parlamentu deputāti, jo Eiropas parlamentā Eh, panelisti, tie, kas uzstājas biežāk, ir eh, upurlomā. Tad lūdzu, vārds Kristofam, kur jūs esat, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, no sākums gribēju arī pateikties Klodam Junkaram par godīgiem izteikumiem. Man droši vien neklājas, klājas tieši tāpat kā jums ka finanšu risinājumi aizvien katru nedēļu nāk no jauna, ir glābšanas pakotnes, un tas eh, rāda aizvien lielāku sajukumu. Klots Junkers teica, ka mēs skrienam pakaļ finanšu tirgojam. Eiropas eh, Savienība un eh, nacionālās dalība valstis eh, nevar vienā acu augstumā runāt ar šiem finanšu tirgus pārstāvjiem. Kas ir noticis? Bankas krīze. Tā, toreiz tas bija Sarkozī priekšlikums un arī Angels Merkels un Sarkozī tas neizdevās. Tie vi, visi piedalījās un izdevās ugunsgrēku dziest. Uh, būtībā šī koordinācija notika caur konjunktūru pakotnēm, tas ir izdevies. Un 2009. gadā būtībā ļoti ātri mēs panācām samazinājums 2010. gadā ne tikai Eirozonai, bet arī visai Eiropas Savienībai. Un tagad mēs nonākam situācijā, uh, Eh, kur valstu parādi kļūst par milzīgu speci, spekulāciju un manipulāciju priekšmetu. Grieķijai vienmēr bija parādi, bet, un, un šīs faktu stāvoklis nav mainījies. Mums bija miljārdi eh, procentu likmes, refinansējums un tās pašas institūcijas, proti mūsu Eiropas bankas piedalījās šajā spēlē. Vai tie arī bija lielie sviru turētāji lielajiem fondiem, palielināt procentu likmes un nopelnīt miljārdus. Uh, Un tad, kad burbulis sprāga, hedge fondi bija rezultāts, un tagad mēs esam situācijā, kur ugunsdzēsēji kļūst par, darīt, par, par tiem, kas ir šo ugunsgrēku izraisījuši. Un tieši šāda situācija politiski ir nepanesama. Um, beigās mums visiem, vienalga mēs esam parlamentārieši vai arī vienkārši vēlētāji, mēs e, neesam nekas cits kā advokāti Eiropas pilsoņiem, Eiropas nodokļu maksātājiem. Un bija trīs reiz dots laiks vienai un tai pašai lietai. Vēlētājs nevar eh, maksāt par visu, par eh, sliktāku ekonomiku, par eh, nodokļu paaugstināšanu un, un tagad vēl viņam jāmaksā vēlreiz atšķirība, jo spredzfondi 90 punktus augstāk ir nekā realtāte un mums ir jārunā gan par Eiropu, gan arī par atsevišķām valstīm. Un vai tas vispār var izdoties? Tagad es runāšu par eiro, bon, eiro obligācijām. Jā, pieci cilvēki galvo par kredītu, tad kredīta risks atsevišķiem cilvēkiem ir mazāks, Tas nozīmē, ka eiro o, obligācijas, jā, par tām galvotu visi, o, būtu drošāks nekā tikai viens. Un līdz ar to mums e, būs nepieciešams šāda veida darbības mums arī pēc Japānas būs jādomā, kā mēs veidosim kopīgo konjunktūras politiku un kā mēs finansēsim projektus. Un uh, tos mēs nevarēsim ņemt no nacionālajām dalību valstīm. Un paldies par diskusijas iespēju, bet arī mēģināšu to diskusiju, ko mēs uzsākām šodien. Mm, mēs vēlamies to turpināt līmenī un pārdomātu, kā mēs varēsim veidot šos Eiropas instrumentus. Uh, mūs vajā dažāda veida spekulācijas. Beigās mēs nevarēsim atļauties ne Grieķijā, ne Portugālē, ne Īrijā, ka tā kļūs nespējīgi, jo pēc tam uh, tas pats attieksies arī, piemēram, uz lielo valstu bankām. Uh, kā mums izveidot tādu metodi, un tā būtu jautājumam, eh, jautājums Žanam Klodam, kā mēs varam iesaistīties vai darboties šajā tirgu. Un proti, ja valūta tiek kaut kādā veidā nospriegota. Sorry, uh, we are... Jā, es atvainojos, tiešām mums vairs nav laika, mums tiešām ir diezgan spiedīgi šai ziņā, es gribētu dot Bindiņkungam vārdu. Es pūlēšos eh, tātad runāt eh, par nepapīriem, ne, nerunāšu par tarifiem. Eh, tā situācija Vācijā ir tik ļoti kompleksa. Iespējams, ka arī citos parlamentos ir tā, ka um, ne visur ir skaidrība, bet man būtu konkrēta piezīme, kas attiecās uz Eiropas stabilitātes mehānismu un nepieciešamajiem finanšu risinājumiem. Jūs teicāt uh, trīs avot pēd in kapital, uh, tad uh, otrais bija galvojumi. Uh, Un tad, ja jūs teicāt, ka kapitāls ir jāatrod, man tas e, interesētu precīzāk, jo es, jūs uzskatījāt, ka to var atrast. Kā izskatīsies šāda struktūra? Kādi vērtējumi tiks doti, jo man jāpaskaidro, tad, kad es dzirdu par AAA, e, tad man jādomā par reitinga aģentūrām jo es esmu mācī, mācījies eh, ka to, ko saka reitinga aģentūras, bieži vien nesaskan ar eh, reālo dzīvi. Mēs apsveicam eh, Rēna priekšlikumus. Tas ir likum, tā ir likumdošanas metode, Un es arī pievienojos Austrijas kolēģim, man tomēr ļoti ko, tas interesētu konkrētāk. Jā, abstraktā līmenī mums ir skaidrs morāls, eh, normas skaidrs, eh, bet arī eh, tirgu tas neatdzīvinās. Un ir jautājums, kā valstis darbojas ar nodokļiem, ar uzkrājumiem, apdrošināšanas kompānijas ar iemaksām. Visi darbojas ar riskiem, bet ko dara uzraudzības komitejas un tie, kas pārbauda piemēram, šīs pārbaudes netiek nemiz, nemaz dokumentētas. Šādi procesi eh, man šķiet ir jāvada labāk. Un mēs nevaram teikt, ka tā ir tikai valsts lieta vai arī tikai bankas lieta. Ja mēs runājam par Grieķiju, tad tā bija budžeta krīze. Un um, tomēr Grieķijā tas bija arī pilnīgi skaidrs, šī saikne redzams starp bankām un valstīm. Uh, Un tad, kad, Irland, eh, kad eh, Irijai bija eh, tāpat jāglābj, tad arī šeit bija jautājums par banku glābšanu. Būtu interesanti uzzināt, jo me, te ir tā kā tāda maza nelegāla grupa, un kura teiks, kāds ir šis glābšanas mehānisms. Es tikai citēju. Eh, tātad eh, es citēju nelegāls. Kā šī struktūra izskatīsies un kādi mēri tiks pieņemti? Ja jūs sakat parāds valstī um, netiks um, ieskaitīts, bet es uh, valstī, savā valstī to nevaru izskaidrot, uh, ka mums, tā teikt, šis parādu sloks jau drīz būs divi biljoni, jo mēs jūtam atbildību. Ja jūs to varētu paskaidrot. Paldies! Mister. Paldies, Rakmenkungs. Es tiešām gribētu, lai visi runātāji runā īsāk, pretējā gadījumā mēs nevarēsim uzklausīt atbildes. Lūdzu, Rakmenkungs. Jā, priekšsēdētājs kundze. Ministrs Matoči kungs eh, arī norādīja, ka Eirobu ir eh, panākumu valūta. Tas tā ir bijis, un tas ir arī pašreiz. Mums bija, protams, ekonomiskā krīze, to neviens nenoliks, bet mums ir arī jāsacina, ka mēs uh, esam izkļuvuši daži labāk, daži sliktāk no ekonomiskās krīzes, un tagad ir jautājums par Eiropas solidaritāti, par uh, pareizo līdzekļu pielietošanu, lai tiktu galā ar šo situāciju. Un uh, mums ir uh, dažādi glābšanas mehānismi, jo ne tikai tāpēc, ka mēs redzam, ka Eiropā ir problēma, uh, bet eh, tādēļ arī, ka atsevišķām valstīm ir problēmas ar parādiem eh, un tos rekapitalizēt parādos, eh, lai tas gūtu panākumus. Tas nav finanšu tirgu problēma, bet šo atsevišķo valstu problēma. Eh, un šo problēmu eh, ir jārisina saknē un nevis kādā citā vietā. Tas nozīmē, Eiropas solidaritāte nozīmē arī to, ka mēs visi kopā nacionālajie parlamenti iestāsimies par to, lai šīs eh, valstis tiešām arī pieredzētu šo solidaritāti un kļūstu rīcības spējības jo tas, kas ir ar glābšanas eh, fondiem, eh, tas tomēr eh, nenozīmē to, ka šie nacionālajie parlamenti var darboties patstāvīgi. Mēs vēlējam, vēlamies dot garantijas. Un mēs dzirdējām, ka Bēļģija ir pārvarējis sarežģītu situāciju. Mēs to zinām par Latviju. Ir tiešām arī labi piemēri Uh, kā mēs varam darboties. Uh, kas cits ir uh, banku ekonomika. Protams, arī tur ir problēmas. Protams, mums arī šīs problēmas ir jārisina. Bet tagad runāšu arī atsaucoties uz Austrijas kolēģi iepriekš. Arī finanšu ekonomika kā regulējošs instruments Kādēļ tad mēs eh, esam tā kā ugunsdzēsē un vēl strīdamies ar citiem ugunsdzēsējiem un sakām, viņiem būtu jādzēš vēl vairāk? Kādēļ mēs tad eh, negribam tiešām noķert to dedzinātāju? Un mums šāda veida solidaritāte ir nepieciešama jo ja mēs to nedarīsim, tad radīsies jaunas problēmas. Paldies! Uh, thank you very much. I... Paldies! Tālāk uh, parlamenta deputāti. Eiropas parlamenta seši ir pieteikušies. Ja jūs gribat dzirdēt arī atbildes, lūdzu, cienījamie deputāti, nerunājiet ilgāk par vienu minūti. Anī, lūdzu, no sākuma jūs. Paldies, Šaron! Vispirms es gribētu paturpināt to jautājumu, ko uzdev Lulings kundze, un es nedzirdēju, ka kāds būtu viņai atbildējis. Es esmu referente par novatorisko finansējumu, un es esmu gandarīta, ka Eiropas padoma tik ātri ir pieņēmusi šo ierosinājumu, kas ir nācis no Eiropas parlamenta. Esmu priecīga, ka tas ir ierakstīts arī pirmo reizi padomis secinājumos. Te ir atsauce ļoti skaidra uz transakcijas nodokli, sakot, ka lūk, šis ir variants, kas būtu ātri jāizpēta gan Eiropas, gan arī Eirozonas līmenī. Un ir pirmais jautājums, ko gribētu adresēt Junkera kungam. Kādā veidā jūs domājat turpināt darbu kā strādāsiet tālāk ar šo ierosinājumu, kas pirmo reizi parādās Eiropa domas secinājuma dokumentā. Un otrs jautājums. Man iedvesmo mūsu diskusiju šodien, bet man arī iedvesmo arī Financial Times publicētais raksts šodien. Tur ir izvērtēta Eiropas padomas secinājumi, un tur ir rakstīts, ka pastāv tāds neredzamais ienaidnieks, kas cīnās pret Eiropas līderu centieniem pārvarēt parādu krīzi. Un šo ienaidnieku sauc par aizvien pieaugušo eiroskepticismu. Ņemot vērā visus šos komentārus, ko mēs dzirdējām no Nacionālo parlamentu deputātu puses, Atkal un atkal izskan jautājums, kā es to visu izskaidrošu vēlētājiem. Kā arī ņemot vērā to, ka dažādās eh, Eiropas daļās, dienvidos un tā tālāk, e, iedzīvotājiem ir tāda izjūta, ka uz viņu pleciem uzliek milzīgu slogu, lai tiktu galā ar krīzi. Ziemeļos Eiropā nodokļu maksātājiem ir izjūta, ka viņiem ir jāmaksā Eh, par grēciniekiem. Es uzskatu, ka tā ir ļoti bīstama situācija un arī lielākais risks, kas šobrīd ir mūsu priekšā. Un šis risks ir daudz nopietnāks nekā jebkāds stabilitātes un izaugsmas fakta pārkāpums. Tāpēc es labprāt dzirdētu jūsu komentāru par to, ko mēs darīsim ar šo te lietu. Labi, tad mums vajadzēs vēl ātrāk runāt. Leonardo, vai jūs nevarat vēl ātrāk pateikt? Runāšu itāļu valodā. E, jautājums komisāram Rēnam. E, vispārējais dabas jautājums, bet kas attiecas arī īpaši uz Itāliju. Vakar jūs atkārtojāt, ka e, jā, mēs pārbaudām plānus un skatāmies, kā parādi tiek atdoti Tie ir ļoti svarīgi kritēriji vērtēšanai. Arī privātos deficītus ir jāņem vērā, jo tas parādīs, kā valsts var atmaksāt savus parādus. Un Itālija vēl ir maksāt spējīga ar saviem 20%, kas attiecās uz maksāt spēju e, Itāļu ģimenēs tad eh, teorētiski tiek pieņemts, ka var ņemt naudu nost no šīm ģimenēm. Kā reaģēs finanšu tirgu? Kā jūs redzat? Paldies! Paldies! Tālāk Salonkungs. Junker, aki, aki. Jā, es šeit sēžu. Jautājums par pastāvīgo stabilizācijas mehānismu. Mūsu komiteja izteica savu viedokli un tika arī izsniegt ziņojums. Un tur e, stāv rakstīts, ka padoms priekšlikums ir jāformulē no jauna vai arī ir jābūt kompromisam vai paskaidrojumam par kopīgajiem elementiem, kā šis mehānisms kop, tātad kopīgi arī tiks darbināts. Un 24. un 25. mums ir tikšanās, un es gribēju teikt, ka Junker kungs arī piedalās dialogā ar parlamentu, kur ir runa par to, lai mēs atrastu šādu drošību. Vai jums būtu kādas informācija par to? Paldies! Eh, Viki Ford, es atvainojos, ka es tik vēlu ienācu, un es gribētu dzirdēt arī tālāku atbildi no jūsu puses Ulings kundze, Junkerkungs. Es esmu pilnībā apjukusi. Es gaidīju eh, arī diezgan naivi dzirdēt kaut ko vairāk par bankām šeit jo šeit ir daudz jautājumu no mūdī aģentūras attiecībā uz Spānijas bankām, te vēl ir šī fona īrijas krīze un banku krīze tieši. Ir arī konfidences trūkums, ko mēs jūtam, arī attiecīgie stresa testi, kas ir pārmantoti no iepriekšējiem gadiem. Mums ir nepieciešami tādi stresa testi, kas ir nepieciešami, uz kuriem mēs varam paļauties, un tas ir jūsu plāna. Uh, Bet um, ir arī citi jautājumi. Piemēram, parādās tāda doma, ka varbūt vajadzētu palielināt finansējumu, lai palīdzētu rekapitalizēt bankas, uh, un te atkal ir saikne ar nacionālo likumdošanu attiecībā uz bankam. Bet um, runājot par um, šiem krīzes gadījumiem, ne jau nacionālajā bankrota likumi bija pie, va, pie vainas, bija vispārējā situācija pie vainas. Šoider kungs no rīta teica, ka uh, Dalība valstis ir vienojušās, ka tās ir gatavas attiecīgi izpirkt savas bankas, ja nepietiek kapitāla, ja neiesiet to stresa testu, vai jūs varētu paskaidrot sīkāk kaut ko par šo vēl. Paldies! Elīsa, es arī runāšu angļu valodā. Es, man ļoti žēl, ka es ne, nedzirdēju prezentācijas sākumu, bet mans jautājums ir šāds. Rezultāti, ko mēs redzam, ļoti skaidri parāda, kādas, kāda ir nosacījuma, lai valsts varētu pievienoties šim mehānismam. Bet šī nosacījuma ir daudz skaidrāk nekā paša fonda nosacījumi. Un arī tad nosim, kad tas tiks izmantots. Mēs saprotam, ka ir darījums panāks Grieķijai, mēs saprotam, ka fonds būs pastāvīgs instruments, ka būs vairāk resursu, ka vai varēs pirkt arī primārajā tirgu. Bet um, otrajā pielikumā ir visādas detaļas par izpirkumu un par palīdzību un tā tālāk. Tad te ir tāds tā kā sajaukums. Vai jūs varētu sīkāk detaļās paskaidrot, kā tas viss funkcionēs un kā darbosies šis vienbalsīguma princips? Uh, Otkārt, šeit šajā dokumentā ir ļoti daudz dažādu indikātoru. Mēs strādājam pie indikātoriem, kas ir saistīti ar makroekonomisko līdzsvaru trūkumu. Es esmu referente šai sakarā. Kāpēc mēs nevarētu likt to visu kopā, ielikt Eiropas ietverā tā vietā, lai valstis savstarpēji kontrolē, tad viena valsts kontrolē kā otra izpilda mērķi, un mēs nezinām, kā tas viss notiek. Un pēdējais par bankam. Dīvaini, bet valstīm ir jāiejaucas, tad, kad ir negatīvs rezultāts attiecībā uz pašu bankām. Un tad vēl ir tāda prasība, ka valstis izstrādā paši savus likumus, lai kontrolētu bankrotējošās vai neveiksmīgās bankas. Mums ir skaidrs ceļš, kā rīkoties attiecībā par bankrotējušām valstīm. Un tagad mums ir atsevišķi individuāls nacionāls ceļš caur nacionālo likumdošanu, kā mēs vērsīsimies pret uh, E, bankām, kas ir neveiksmīgas, e, un tieši šajā jautājumā parlaments bija piedāvājis Eiropas pieeju. Visbeidzot, Danuta. Paldies, Viki ir uzdevusi manu pirmo jautājumu, bet es gribētu ļoti tieši uzprasīt, kur jūs ņemsiet naudu rekapitalizācijai, it īpaši tāpēc, ka nav rezolūcijas par fondu. Un vispār man patīk, ka Olī pieminēja šo vajadzību rekapitalizēt bankas. Un otrs jautājums adresē Junkara kungam. E, mums e, ir regulas attiecībā uz eiro un neiro dalībvalstīm. Bet mēs neesam pieņemuši atsevišķu dokumentu, kāpēc? Tāpēc, ka jums labāk patīk būt 27 valstu sanāksmes priekšgalā. Uh, Bet kādā veidā jūs īstenosiet visu šo, kādā veidā tiks organizēts process, kas noteiks noteikumus, kas eh, sliekšņa vērtības, orientieris? Kā to visu ņemsim iekšā sistēmā? Mums ir jau 17 valstu sistēma, vai mēs tagad veidosim kaut kādu paralēlu orientieru indikātoru sistēmu, iesaistot visas 27? Kā tas notiks? Paldies! Un tagad Sliktā ziņa ir tāda, ka atbildētājiem ir tikai pa piecām minūtēm katram, jums no sākuma bija ļoti daudz laika, bet tagad mums vajadzētu akselēt procedūru, kas grib pirmais būt, vai komisāra kungs, vai kas. Jūs bijāt pēdējais iepriekšējo reizi. Paldies, Šarona. Ļoti labi no jūsu puses. Liels paldies par uh, jautājumiem pēc būtības. Es uh, izvēlēšos, uz kuriem es atbildu, un dažus atstāšu Žana, uh, Žanklodam Junkeram, nu vienkārši, lai ietaupītu laiku. Vispirms eh, saistībā ar Vikiju Fordu un eh, Danuts eh, Hübners jautājumu par bankām. Es domāju, Viki, jūs esat nedaudz negatīvi noskaņot un skeptiski no, noskaņot par to, kā mēs varam risināt banku problēmu. Manuprāt, Mēs esam jau panākuši ļoti būtisku progresu, mēs esam pārveidojuši finanšu regulējuma un uzraudzības e, struktūru. Pamatojoties uz jūsu lēmumiem, dalību valstu lēmumiem un Eiropas parlamenta lēmumiem, mēs esam izveidojuši trīs, trīs e, uzraugus Eiropas banku uzraudzības iestāde un eh, citas iestādes, kas uzraug vērtspapīrus. Un runājot, un te arī pastāv Eiropas sistēmiskā padome mikrofinansējumiem, kas uzrauga mikrofinansu stabilitāti. Un Eiropas uh, centrālā banka arī te spēlē savu lomu. Un es gribētu sacīt, ka galvenais trūkums iepriekšējiem mm, banku izturības eh, pārbaudījumiem pagājušajā gada eh, pavasarī un eh, vasarā bija tas, ka tur trūka viendabīga šo testu īstenošanas, īstenošanas, bet tagad būs ne tikai banku pārbauda, bet arī uh, lakmusa papīriņš vispār mūsu sistēmas stabilitātei. Un nākošu piekdienu Eiropas bankas iestāde vienosies par to, kādi eh, rādītāji tiks izmantoti, lai īstenot šos banku izturības testus. Šie testi, protams, tiks īstenoti un pabeigti martā, aprīlī, maijā tad būs kolēģu pārskats, un tad pirms vasaras šo testu rezultātu tiks publicēti. Tagad mm, nepieciešams, lai dalību valstīm būtu pārliecība par uh, pasākumiem, kas paredz uh, restruktūrizāciju un, ja nepieciešams, rekapitalizāciju. Protams, vislabāk būtu gūst finansējumu no privātajiem ieguldītājiem. Ja tas nav iespējams, tad otrā aizsardzības līnija, līnija būtu mm, panākta, ka ir nacionāli avoti. tāda pasākuma, ka EFSF ir izmantojama tikai konkrētās valsts ietvaros, tā, tas nav mm, atdalāms no valsts. Tas, piemēram, attiec uz Grieķiju un Īriju. Ļoti svarīgi, ka šie izturības testi tiks īstenoti pilnīgi vienā veidā, stī ar stingru pieju un mēs līdz ar to arī esam eh, gatavi dalīties ar informāciju, ko saņemam no šiem izturības testiem. Un pirms beidz eh, savu uzstāšanos es gribētu atbildēt uz eh, tiešo jautājumu par privāto parādu Itālijā. Tiešām viens no jauninājumiem, viens no galvenajiem lēmumiem padomē un es domāju arī parlamentā ir pieņemt eh, parādu, parādu kritēriju stabilitātes un izaugsmes faktā, paktā. Iespējams, jūs atceraties, ka paktā līdz šim šīs abas puses bija vienādas. Kaut kāda iemesla dēļ tikai deficīts tika uzskatīts par noteicēju fiskālajā politikā. Tagad ir īstais brīdis, un par to es esmu ļoti priecīgs, ka tagad um, parāda kritērijs arī būs svarīgs kritērijs ar konkrētu rādītāju izteikti skaitu, skaitļos. Mēs esam panākuši kompromisu, kā relevantie faktori, tādi kā privātais parāds ja tas ietekmē valsts iespēju ap, risināt savu valsts parādu, tiks ņemt vērā. Tas, manuprāt, ir visnotaļ loģiski. Un visbeidzot, es izmantošu savu pēdējo minūti, lai sacītu, eh, atbildētu Ferēras kundzei. Viņa vēlējās indikātors rādītājs. Tas ir ļoti svarīgi otriem pīlī, pīlāram makroekonomikas nelīdzsvar novēršanai. Un dažas dalībvalstis, ieskaitot to valsts, kur, kur man pazīstam vislabāk, ir uztrauktas. Bet es gribu sacīt, ka tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs gribam kādā dalībvalstī samazināt eksporta iespējas. Tas būtu pilnīgi neiedomājami, gluži vai idiotiski. Un tas noteikti nav mūsu nolūks. Mūsu nolūks ir raugoties uz šo līdzsvaru trūkumu. Correct, competitiveness. Uh, jo īpaši tajās valstīs, kur nepieciešams uh, uh, iztrūkuma valstīs, uh, kur ir nepieciešams uzlabot konkurēt spēju, bet arī uh, valstīs, uh, kur tādas problēmas nav, mūsu uzdevums ir palielināt pieprasījumu vietējā līmenī. Not that, uh, even the game by asking Bayern. Milānas uh, eh, internacionāli lūdza šodien spēlēt uh, pretējā virzienā, bet, protams, ka mums ir jārīkojas tā, lai uh, Eiropa kā komanda panāktu vislabāko rezultātu. Tāda ir mūsu nostāja. Un šādā virzienā tad mēs esam paredzējuši izmantot šo jauno instrumentu. Paldies! Uh, man šie turpina priekšstādā mēs labāk, protams, skaitīt naudu nekā, nekā minūtes. Žanklauda, interesanti, vai jūs uh, varēsiet ievērot šo 5 minūšu ierobežojumu. Uh, man šķiet, ka mēs jau esam diezgan daudz ko teikuši par eiro obligācijām. Uh, Un tie instrumenti, kas ir mūsu rīcībā, ka mēs arī pielietojam jaunus instrumentus, un mums uh, tie būtu jāsalīdzina, uh, kad uh, būsim situācijā, kad eh, būsim ieviesuši eiro obligācijas. Man šķiet, ka atšķirības būs ļoti minimāls. Tas varbūt bi, būtu vienkāršāk ar eiro obligācijām, bet um, to mums rādīs um, ehm, nākotni par CDS. Net, es neteikšu, es piekrītu, kas tika teikts. Ehm, piezīme par tarifu politiku tiku bija, nemaz nebija ironiskā. Um, tarifos es tik uh, pilnīgi neorientējos. Um, bet, ja mēs sakām, tad tas bija arī tāds nopietna piezīme. Uh, Es arī nevarētu atcerēties, ka es runāju par kapitālu, kas būtu jāatrod. Es um, runāju par to kapitālu, kuru uh, var izmantot. Tātad uh, to, kas būtu mūsu rīcībā, tas ir plašāk nekā tikai tas, kas ir jāiemaksā. Tas parādīsies arī nākošajā ga, e, nedēļā. Par transakcijas nodokļu būtu daudz kas runājams. Principiāli es esmu pār. E, es zinu, ka šajā jautājumā mums ir diezgan plašs konsens. E, es esmu par to tieši tādā ka es saprotu, ka ir jābūt līdztiesībai finanšu pasaulē. Šī izturēšanās, kur es domāju, ka šie burbuļi nevarētu rasties, man ļoti sarūktina šīs lietas, šie bonusi. Uh, Jo kā mēs cilvēkiem varam paskaidrot, jo viņi jautā mums, ko jūs tur darat, tad mums ir jāskaidro, kā jūs eh, glābjat bankas un šīs startautiski darbojošās bankas, kuras izmanto eh, šos eh, sadārdzinātos bonusus. Uh, jo to jau politika nav izraisījis, bet arī eh, bet eh, tieši eh, šie transakciju dalībnieki. Es uzskatu, ka mums tas ir ļoti strikti ir jārugulē. Par transakcijas nodokli Mums tas būtu jāstudē uh, un jātīsta nacionālā līmenī. Mums ir uh, jābūt skaidram, ka uh, jāpliek ar nodokļiem atsevišķi produkti, atsevišķi transakcijas Un tas prasīs laiku, un kā mēs šos eh, jautājumus risināsiet, tā jūs varat eh, šos eh, tiltus būvēt ar citām lietām. Mm, mm, es esmu alerģisks attiecībā uz to, uh, ka mēs darām valstis, teiksim, ziemeļi, dienvidi, mm, tas tā nav. Mums vienkārši ir jāmācās ar konkurēt spēju e, šīs kļūdas neizdarīt. Lai gan es vēlotas teikt, ka um, ris, problēmu risinājums tā dēvētajās dienvidu valstīm uh, mums um, būtu kopā jāmeklē arī no eirozonas perifērijas. Ļoti daudz arī bankas no ziemeļiem ir piedalījušās šajā lietā. Par to, starp citu, eh, ziemeļi diezgan brīnīsies. Nē, stiprināt Eh, tātad eh, ne eirozonas valstis eh, šīm paktām nevar, tātad, nevar piedalīties, bet savās nacionālais konverģences programmās tās var arī pārņemt no Eiropakta atsevišķas programmas. Uh, Un tad tas notiks arī 27, 27 dalībvalstās abas. Visas ir rīcības spējīgas. Un es runāju 6 minūtes 6 sekundes. Ai, es atvainojos, saka Balas Gunze. Es biju sacījis 5 minūtes. Jā, paldies, Šaron. Turpin ministrs. Es beidzot varu pievērsties uh, tam, ko sacīja mūsu Vācijas. Uh, kolēģis. Jā, tas nav eiroz, tā nav eirozonas krīze, tā nav eiro krīze. Tā, tā ir problēma dažām individuālām valstīm. Un tā ir arī mūsu debašu būtību. Te bija tātad runa par Eiropas ekonomikas politiska, politikas koordinēšanas pusgadu, jo tas paredz arī nacionālos, jeb individuālās struktūrālo reformu programmas. Un tās radīs vairāk darba, veid, darba vietas, ātrāk, au, lielāku izaugsmi ekonomikā un ilgspējīgu ilgspēju ekonomiku. Tas arī viss. Paldies! Paldies, turpin priekšstādā. Tagad eh, dodu vārdu <laughs> manam eh, vietniekam, kam tiešām bija mm, daudz jāstrādā ar laika ierobežām. Lūdzu, nu, veigumu vārdi. Paldies, eh, priekšstādātāji! Izteikšos pavisam īsi. Nobeigumā gribētu minēt vienu komentāru. Šodien sāku sacu, sakot ar to, ka 15. martā 1848. gadā bija pilsoniska revolūcija Budapeštā. Un no Budas līdz Peštas pusēji Eh, tika izveidots tāds kā revolucionārs, til, revolucionārs tilts, mēdza būt tikai viens tilts, tagad uh, mums ir tāda vesela desmit, trīs tilti pēdējo gadu laikā ir at, pilnīgi atjaunoti. Tad tiešām ir runa par tiltiem, ne tikai Budapeštā, bet visā Eiropā. Uh, tiltus var izmantot uh, velosipēdistijā. Uh, automobīļu vadītāji vai vienkārši kājām gājēji. Visiem tie nodara. Mums ir nepieciešama spēcīgāka Eiropa un mums tajā jāiedveš dzīvība. Eiropas semestris ir šis stils, kas mums kopīgiem spēkiem ir jā, jāuzceļ un jālieto. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētāji! Nobeigumā es gribētu sacīt, šīs, šo debašu laikā mēs esam redzējuši, ka pastāv savu veidu konkurence starp dažādiem instrumentiem vai eiro pakts ir galvenais eh, semestris, acīm redzot, izveidošo labo lietu sargu. Es domāju, ir pamatot sacīt, ka Eiropas parlamenta ambīcijas ir eh, kā galveno izvirzot šo sešu tiesību aktu pakotni, jo tajā ir iekļauts vispārējais. Un tad, pateicoties šai pakotnē, mēs varam izveidot, mēs tiltus uz Eiropa pakotni un citiem dažādiem instrumentiem. Es domāju, tā ir mūsu, tās ir mūsu galvenās ambīcijas. Un tad jānodrošina, ka tas viss ir labi saskaņot savā starpā. Un visbeidzot, es gribētu atgādināt, ka vēl notiks eh, starp parlamentu sanāksme šeit uh, Eiropas parlamentu budžeta komitejā. Te būs runa par budžeta aspektiem un sinerģijas starp Eiropas Savienības un nacionālajiem budžetiem uh, saistībā ar Eiropas pusgadu. Šī sanāksme notiks 13. aprīlī šajā gadā. Un Lamasūrs būs šīs sanāksmes priekšsēdētājs, un viņš koordinē šo sanāksmi. Liels paldies! Protams, jums vēl tiks atsūtīta informācija par šo nākošo sanāksmi. Un par to es gribētu, ar to es gribētu pateikties visiem runāt par viņu atklātību, par to, ka viņi mēģināja ievērot eh, laika grafiku, un ar to sanāksme ir beigusies. Paldies!